So, colleagues, um, a warm welcome to this. Kolēģi, sirsnīgi jūs sveicu mūsu šīs dienas starp parlamentu sanāksmē, kur teiks Eiropas parlamenta un dalību valstu parlamentu deputāti, lai apspriestu vispārēju pieeju migrācijai. Jo īpaši gribētu sveikt kolēģus no dalību valstu parlamentiem. Un gribu jo īpaši pieminēt divus kolēģus, kas uh, ir šīs sanāksmes uh, centrā, tā ir Roberta Metzola un uh, Cecīla Kienga. Viņas pavisam drīz izteiksies. Man ir arī liels prieks, kā Lība komitejas priekšādātājiem, sveikt uh, visus šeit, jo mēs uh, varam teikt, ka pašreizējais brīdis ir uh, kritisks attiecībā uz Eiropas Savienības pieeju migrācijai. Iespējams, ka uh, tas pat nav īpaši uh, nopietni teikts, jo galu galā arī vakar un šodien turpinās padomes tikšanās, kur tiek runāts par kritiskajiem posmiem migrantu krīzē. Jūs visi no atsevišķām dalību valstīm noteikti esat atbraukuši ar savu viedokli par šiem jautājumiem, taču šeit Eiropas parlamentā un arī citur Jūs noteikti zināsiet par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz 120 tūkstošu pārvietošanas mehānismu. Eiropas parlaments pieņēma lēmumu šajā sakarā pagājušajā nedēļā. Mēs esam iesaistīti šajā jautājuma risināšanā un vienlaicīgi mēs domājam arī par vidējā un ilgtermiņa pasākumiem, kas ir ļoti būtiski šajā jomā. Tieši par to šodien mēs vēlamies runāt. Pirmkārt, mums ir jāizprot ne tikai ārkārtas pasākumi, kas ir paredzēti migrantu krīzes risināšanai, bet mums ir jādomā arī par to, kā Eiropas Savienība eh, risinās pieeja migrācijai vidējā un ilgākā termiņā. Tas mums ir jādara ciešā dialogā ar um, dalību valstu parlamentu deputātiem. Vieni paši mēs to nevaram izdarīt. Tieši tāpēc šodien esam tikušies. Esam tāpēc arī gatavojuši pašinstīvas ziņojumu, ko gatavo divas mūsu kolēģis Roberta Mecela un Cecila Kienga. Mēs aicinām pieņemt visu aptverošu pieeju migrācijai. Mēs, Eiropas parlaments, esam ieinteresēti ilgtermiņa risinājumā eh, bēgļu un migrācijas krīzei. Mums ir vajadzīgi arī ilgtermiņa risinājumi migrācijā Eiropas Savienībā kopumā. Uh, Mēs esam īpaši priecīgi par to, ka mums ir parlamentārieši ar ļoti mm, labu pieredzi, un es eh, gribu pieminēt eh, kolēģus no savas dalību valsts, mums ir pārstāvis no iekšlietu komitejas, eh, un tas norāda, ka klausītāji ir nopietni sagatavojušies, viņi grib dzirdēt, kas ir sakāms Eiropas parlamenta deputātiem. Uh, ir pārstāvji no visām politiskajām grupām, kas ir arī deputāti Pilsoņu brīvību komitejā un kas noteikti izteiksies. Es ceru, ka jūs ieklausīsieties tajā, kas mums ir sakāms. Ir pienācis šis kritiskais brīdis, mums visiem ir daudz ideju par to, kam būtu jānotiek. Tātad, kolēģi, gribētu arī pieminēt, ka man ir liels prieks Mūsu vidū sveik 40 deputātus no dalību valstu parlamentiem, tā skaitāms ir 9 komiteju vadītāji. Šis lielais dalībnieku skaits norāda to, ka šīs dienas apspriestie temati ir ārkārtīgi svarīgi. Man ir arī prieks sveikt mūsu vidū runātājus, kas šorīt izteiksies. Viņi pārstāv dažādas aģentūras un galvenās iesaistītās puses šajās debatēs. Gribu pieminēt direktoru Cigānas kundzi no komisijas, Protams, ka Eiropas komisijai šeit ir izšķiroša loma, jo tā ir iesaistīta stratēģijas eh, izstrādē, arī ilgtermiņa stratēģijas izstrādē. Pavisam drīz uzklausīsim direktoru no komisijas. Tāpat arī pārstāvi no tieslietu un iekšlietu aģentūrām. Aģentūras arī šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Mūsu vidū ir arī pilsoņu brīvību un imigrācijas departamenta vadītājs no Itālijas prefe, prefetto Markone. Migrācija, kā jau es minēju, ir mūsu komitejas prioritāte, un tagad pastāstīšu par to, ko mūsu komiteja ir paveikusi pagājuši mēnesi. Septembra plenāra sesijā Eiropas parlaments tikās ar komisijas priekšsēdētāju, lai apspriestos par jauniem priekšlikumiem, ko komisija ir sagatavojusi, lai risinātu migrāciju spriedām par tā saucamo migrācijas darba kārtību. Neiedziļināšos šīs eh, darba kārtības detaļās, jo jūs noteikti esat eksperti un esat iepazinušies ar šo darbu kārtību. Mūsu šīsdienas mērķis ir izskatīt eh, šo darbu kārtību un jo īpaši domāt par Metzolas un Kienges ziņojumu. Tāpat arī ir vajadzētu atzīmēt, ka kā komiteja mēs tiekamies arī ar ārlietu komiteju, ar cilvēktiesību apakškomiteju un attīstības komiteju. Tieši tāda ir šī vispārējā pieeja migrācijai. Šī rīta sesijā mēs skatīsim arī galvenās jomas, kas ir būtiskas vidējā un ilgākajā termiņā. Šeit ir runa tikai par pārvietošanas mehānismiem, bet arī hotspots, jeb krīzes punkti, ko Itālija un Grieķija ir mm, izveidojusi sadarbībā ar komisiju un aģentūrām. Jums, dalībās parlamentāriešiem, noteikti šis jautājums ir svarīgs. Mums ir jāsaprot, ko īsti šie hotspots jeb krīzes punkti nozīmē, kādā veidā tie tiks organizēti, kas tie vispār ir. Eh, deputāti vismaz ir uzdevuši šādus jautājumus parlamentā. Tātad eh, šas, šis ir ļoti būtisks mehānisms, kā nu, pārvietot 400 tūkstošus pieteikumu iesniedzēju, kuriem ir vajadzīga aizsardzība, un kā viņus sadalīs starp dalībvalstīm. Tātad tie ir jautājumi, kas mums ir jāuzdod par vidējo. Uh, un termiņu. Un attiecībā uz ilgtermiņu abas referentes domā par to, kā mēs risināsim migrācijas un bēgļu jautājumus ilgtermiņā. Vai mūsu patvēruma sistēma ir ticama, vai tā labi darbojas, un kāda būs mūsu tālākā perspektīva. Esmu priecīgs, ka Eiropas parlaments ir uzsācis šo ziņojumu, jo mēs ceram, ka tas eh, dos savu ieguldījumu stratēģijas izstrādē. Un eh, mēs arī vēlamies uzklausīt eh, jūs un jūsu idejas šīs dienas sanāksmē, un mēs noteikti ņemsim šīs idejas vērā mūsu tālākajā darbā. Sāksim mūsu sanāksmi. Pirmās izteiksies mūsu abas referentes. Pirmajai dosim vārdu Robertai Metzolai. Es Tagad eh, sniegšu informāciju, kas varbūt būs noderīgāka nevis Eiropas parlamenta deputātiem, bet gan mm, dalību valstu pārstāvjiem. Tad Roberta no Tautas partijas grupas, un viņa ir galvenā referente, kas strādā pie vispārējais pieejas migrācijai. Roberta, lūdzu jums vārds. Paldies priekšādātāji. Centīšos izteikties īsi, mēģināšu nodrošināt, lai visiem mūsu runātājiem atliktu pietiekami daudz laika runāšanai. Zinu, ka mums visiem ir daudz jautājumu, Un es ceru, ka šodien mēs varēsim atrisināt jautājumus, kas eh, varbūt vēl nav guvuši atbildes. Es domāju, ka visi eh, piekritīsiet man, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un eh, mēs patiešām tiekamies īstajā brīdī, jo šodien notiek arī ārkārtas samits, kurā tiks spriests tieši par šiem pašiem jautājumiem un diemžēl es nevarēšu piedalīties pēcpusdienas eh, daļā, jo es eh, piedalīšos manas politiskās grupas organizētajā samitā. Taču mani šeit pārstāvēs eh, kāda no manām kolēģiem. Kā jau es teicu, vakar dalībvalstis vienojās par 160 tūkstošu personu pārvietošanu. Domāju, ka šis process bija sarežģīts, tāpēc, ka mēs redzējām, ka pastāv viedokļu atšķirības Eiropas Savienībā, bet domāju, ka mēs visi varam priecāties par rezultātu. Protams, šos skaitļus nevar uzskatīt par vienkāršu statistiku, te runa par vecākiem un bērniem, un šie 160 tūkstoši cilvēku tagad iegūs nākotnes cerības. To mēs noteikti nedrīkstam aizmirst. E, tiesību akti, un vienmēr esmu uh, uz to uzstājusi, strādājot pie šīs vispārējās pieejas, eh, par kuru mēs spriežam mūsu ziņojumā. Tātad tiesību aktus nevar radīt vakumā. Kā likumdevējiem mums ir jāsaprot, kas tieši liek cilvēkiem bēgt un ar kādiem šķēršļiem viņi saskaras un kā, kāda ir vislabākā pieeja, lai to atrisinātu. Mēs redzēsim, ka Ja mums nebūs šādas vispārējas pieejas, kurā, ņem, kurā būtu ņemts vērā ik viens migrācijas aspekts, mēs neko nevarēsim izdarīt. Daži mūs kritizē par to, ka mēs lietojam šo vārdu vispārējais un holistisks, bet ja mēs to neizmantosim, tad īsnībā mums būs ļoti sadrumstalota pieeja. Mēs skatīsim atsevišķi iekšlietu jautājumus, atsevišķi attīstības jautājumus un atsevišķi ārlietu jautājumus. Taču šo, as, šo tematu mums ir jāskata no visiem eh, leņķiem, no visiem aspektiem. Un šajā Eiropas parlamenta ziņojumā mēs mēģinam skatīt eh, šo tematu no visiem aspektiem. Mēs nedrīkstam veidot Eiropu kā cietoksni. Mums ir jāmēģina pārvaldīt šis fenomens, eh, kas ir migrācija. Es pat esmu no Maltas, un mēs visi Eiropas Savienībā cerējām, ka šis process būs pārējais process, bet tagad 11 gadus vēlāk mēs saprotam, ka tas nav pārējais pasākums. Migrācija eh, un migrācija kā fenomens būs ar mums kopā ilgu laiku. Populisti teica, ka šī sistēma nedarbojas. Mums, eh, kā politiķiem, ir jāsaprot, ka tas, ko mēs sakām, eh, izskan skaļi, un tieši tāpēc mums ir jābūt atbildīgiem. Mums ir jābūt atbildīgiem arī pret mūsu vēlētājiem. Es katru dienu ar to apspriežos, ar, par to apspriežos ar saviem vēlētājiem. Un es vienmēr esmu teikusi, ka mēs nedrīkstam atbrīvoties no robežu kontrolas, un mēs arī nedrīkstam vienkārši būvēt mūrus. Pārvietošana ir problēma, bet tā nav pēdējā Eiropas Savienības darbība. Mums ir jāskatās dziļāk un tālāk. Es ceru, ka šodienas samits vienkārši neapstiprinās par to, par ko vakar vienojās ārlietu ministri. Mums ir jāskatās tālāk par pārvietošanu. Mums ir jādomā par to, kā virzīties uz priekšu. Ārkārtas pasākumi ir paredzēti ārkārtas situāciju risināšanai. Mums ir jāskata ilgtermiņa stratēģija kopā ar ANO, starptautiskiem partneriem un citām valstīm šajā reģionā. Galu galā tas ir globāls izaicinājums un mums ir vajadzīga vispasaules pieeja. Protams, būs arī argumenti, ka bez vispārējas Eiropas Savienības mēs nekur nenok nenonāksim, un mūsu pilsoņi mūsu turēs pie atbildības. Savā ziņojumā kopā ar Kienges kundzi mēs mēģinam to arī darīt. 14. gadā Eiropas Savienībā tika reģistrēti vairāk nekā 650 tūkstoši pieteikumu starptautiskai aizsardzībai, un tas ir 40% palielinājums, ja mēs salīdzinām to ar 13. gadu. Uh, Eh, situācija Sīrijā un krīze eh, Lībijā mums norāda, ka šī sistēma tiks eh, pakļauta ar vien lielākiem izaicinājumiem. Šie izaicinājumi mums ir jārisina tūlīt, vienlaicīgi nodrošinot, ka visām mūsu aģentūrām ir vajadzīgie resursi, lai risinātu situāciju uz vietas. Te nav runa tikai par resursiem. Un to ir svarīgi saprast. Eiropas aģentūrām ir vajadzīga konstruktīva sadarbība starp dalībvalstīm. Pretējā gadījumā tās vienkārši nespēs izdarīt eh, to darbu, kas tām ir jādara. Man arī nevajag pārliecināt par to, ka uh, aģentūrām ir vajadzīgs personāls, kas ir pietiekami labi apmācīts un kam ir gana daudz līdzekļu. Šādu aģentūru loma ir izšķiroša, lai mm, jebkāda Eiropas Savienības pieeja migrācijai tiktu īstenota. Uh, Es atbalstu arī jauno hotspot, jeb eh, krīzes punktu koncepciju, eh, ko ir ieteikusi komisija savā migrācijas pakotnē. Tā ir tāda drosmīga pieeja, bet mums eh, tā ir jārealizē praksē. Šie krīzes punkti ir jāievieš pēc iespējas ātrāk, lai sniegtu konkrētu palīdzību dalībvalstīm. Protams, ir daudz jautājumu par to, ko īsti nozīmē šie krīzes punkti. Jūs varat saņemt desmit dažādas interpretācijas par to, kas īsti ir šie krīzes punkti, kā tie darbosies, kāda būs to loma, vai tie darbosies kā filtrācijas mehānisms, vai tie būs kā uzņemšanas centri, vai tur tiks eh, apstrādāti pieteikumi, uz kurām dalībvalstīm tiks nosūtītas personas. Tas viss ir jāsasaista eh, ar mūsu izpratni par drošajām trešajām valstīm. Šajā procesā vienmēr esmu uzsvērusi, ka mēs eh, nevaram būt pietiekami ticami, Neviena sistēma nevar būt ticama, ja netiek nodrošināta ātra atpakaļ nosūtīšana tām personām, kas eh, nav tiesīgas saņemt aizsardzību. Tātad mums ir jāzina arī laika grafiks. Zinu, ka ļoti daudzi kolēģi um, uzdod šādus jautājumus komisijas pārstāvjiem. Viņi gribēs zināt, kāds ir laika grafiks un kā tas viss īsti darbosies. Jautājums ir arī par to, vai aģentūras varēs uh, Uh, pātrināt atpakaļ nosūtīšanu, kā tiks nodrošināts tas, lai ģimenes netiek izjauktas, un kāda būs attieksme pret bērniem. Mēs vēlētos, lai šī komiteja tam pievērstu lielāku uzmanību. Tātad es uh, ļoti priecājos par šīs dienas sanāksmi un ļoti labprāt uzklausīšu ikvienu viedokli šajos jautājumos. Paldies! Robert. Lielas paldies, Roberta! Pārējiem tūlāk pie Cecils Kjangas un pēc tam pie Nacionālā parlamenta pārstāvjiem. Cecil Kjanga ir līdzreferente, kas strādā sociālas un demokrāta grupā. Lūdzu, Cecilī, tā vārds. Lielas paldies! Šīs dienas debats notiek burtiski pāris stundas pēc ļoti svarīgas sanāksmes, pēc šī ārkārtas samita par migrāciju Tā bija, pēd, tā bija iespēja dalību valstīm parādīt saskaņotu un vienprātīgu reakciju uz šo bēgļu krīzi. Un, nu, protams, ka mēs ļoti uzmanīgi sakojam līdz ministru darbībai. Mēs nevaram pieļaut kaut kādus tādus puskoka lekšanu šai kontekstā, tādus puslēmumus, nē. Nu, mēs zinām, ka um, šis jautājums ir grūts un sarežģīts. Viena lieta priekšādātā ir skaidrs, šī pārvietošanas programma ir svarīga Un gribu teikt, ka 120 tūkstoši bēgļi tas nebūtu vēl nav pietiekami, lai stabilizētu šo situāciju kopumā Eiropas darbu kārtībā par migrāciju, ko saņēmām no komisijas, tāpat arī mūsu ziņojumā par vidusjūru, pie kā strādājam kopā ar Mecolas kundzi. Mēs runājam par virkni ierosinātiem mēriem pasākumiem, un tikai tad, ja visi šie pasākumi tiks pieņemti un apstiprināti, mēs varēsim ieguldīt pamatus tālākai migrācijas politikas atbilstīgai ievirzēji. Nu, Protams, svarīgs ir arī vēsturiskais fons tam visam, pie kā, kā rezultātā esam nonākuši pie, ziņo, pie šī ziņojuma. Šo um, punktu, krīzes punktu razīš, radīšana ir ļoti svarīgs eh, pasākums. Itālija un Grieķija, tas nozīmē uzņemsies savu atbildību, bet tam līdz jānāk solidaritātes politikai arī no citu dalību valstu puses. Un šie krīzes punkti no vienas puses ir jāveido tā, lai tie varētu īstenot atbilstīgu pārvietošanas pro, politiku un tāpat laikā nodrošina arī atpakaļ atgriešanas politiku, ievērojot cilvēktiesību principus. Esmu tikušies ar ļoti daudziem dažādiem ekspertiem šeit parlamentā un esmu pārliecināta, ka ka liels pro, lielāko daļu problēmas eh, saistībā ar šo krīzes punktu uzturēšanu mēs pārvarēsim. Es arī turklāt paļaujos uz Grieķijas un Itālijas varas iestāžu darbu un atbildības sajūtu Eiropol, Eirojust, Frontex un jāsa. Viņi visi šīs organizācijas darīs savu, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Un jāsaka, es tomēr esmu ļoti pārsteigta, ka šeit nav iesaistīta pamatiesību aģentūra, lai arī parlaments vairāk kārt ir teicis un apgalvojis, ka viņu kompetencēs arī iet ietilpst individu dzīves un tiesību aizsargāšana. Un tāpēc, ko es gaidu no šīs dienas debatēm? Es gaidu zināmas garantijas, ka tajā brīdī, kad runāsim par tūkstošiem bērnu, vīriešu un sieviešu, kas nonāk pie mūsu robežām, lai viņu tiesības tiktu ievēros, lai viņam netiek liektas šīs tiesības un netiek atņemta viņu pašcieņa ir ārkārtīgi svarīgi šos cilvēkus identificēt un reģistrēt, protams, bet tas nedrīkst notikt uz viņu cilvēktiesību rēķina. Un šādos krīzes centros katram bēglim jābūt laipni gaidītam. Viņi nedrīkst tik turēt tādos kā aizturēšanas izolatoros, gandrīz nē. Mums ir jāceras, ka mm, mums ir, ka dzīvojam ļoti īpašos apstākļos. Jāceras arī nesenā Strasbūras tiesas eh, nolēmuma eh, redakcija Un vēl visbeidzot, vēl viena lieta, kas ļoti tuvu man sirdī, šī repatriācijas politika. Es do, nedomāju, ka šis saraksts ar šīm drošajām atpakaļ atgriešanas valstīm dod mums kaut kādas garantijas attiecību uz starptautisko aizsardzību. Negluži otrādi man bail, ka varētu notikt tā, ka radīsies zināma diskriminācija. Būs tāda kā A un B klases bēgļi. Neaizmirsīsim, ka Ženēvas konvencijā ir paredzēts vispirms izvērtējums attiecībā uz katra bēgļa individuālo situāciju, katra patvēruma meklētāja individuālo situāciju. Un manuprāt, šai ziņā ir pilnīgi skaidra. Mēs nedrīkstam atkāpties no šiem principiem, īpaši runājam par cilvēktiesībām. Esmu pārliecināta, ka mums izdosies izstrādāt detalizētu ietvaru un situācijas ap, definīciju, un es tiešām ceru, ka mēs varēsim saņemt zināmas garantijas un remdināt visas tās bažas, kas varētu diskusijās izpausties. Paldies! Un tālāk Nacionālo parlamentu vārdā došu vārdu Klodam Adamam. Viņš ir ārlietu un Eiropas lietu komitejas dalībnieks, tāpat arī imigrācijas aizsardzības un sadarbības komitejas dalībnieks no Luksemburgas parlamenta. Lūdzu, jums vārds. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, tiešām man ir liels gods izteikties ma, manas komitejas priekšsēdētāju vārdā, Tad lūk, ārlietu un Eiropas lietu aizsardzības sadarbības un imigrācijas komitejas priekšādātāja vārdā no Luksemburgas parlamenta par tēmu, ko mēs visi atzīstam par ļoti steidzamu un ļoti sarežģītu. Kā jau tika teikts, eh, komitejā, kurā es strādāju, at, mēs uzņemamies atbildību par ārlietu un Eiropas lietām. Un, protams, vienlaicīgi strādājam arī pie aizsardzības jautājumiem, kas piedāvā papildus priekšrocības. Savukārt sadarbības jautājumi ļauj mums eh, ko, kopēji visaptvaroši reaģēt arī uz šo migrācijas problēmu. Lai arī mēs neatbalstām drošības pastiprināšanu kā reakciju uz šo problēmu. Mēs tomēr domājam, ka ir vajadzīgas rīcības un operācijas, kas vērstos pret cilvēku tirgotājiem, šiem kontrabandistiem. Uh, Luksemburgas deputāti ir par to izteikušies, un mēs ceram, ka ar Eiropas parlamenta palīdzību mums izdosies nonākt pie holistisks, holistisks ja visaptvarošas pieejas, ņemot vērā, ka, nu, principi mums visiem zinām, integrēta pieeja, solidaritāte un atbildības sajūta ir tie principus, kuri pamata mums vajadzētu veidot šo reaģi, re, reakciju, un to arī dara Luksemburgas prezidentūra. Uh, Mēs cenšamies ieviest visu šo aspektu savai kopējās diskusijās par migrāciju. Priecājos, ka varam rēķināties ar Eiropas parlamenta atbalstu un it īpaši ar Līve komitejas atbalstu šai kopējā cīņā. Un turklāt un Tas nozīmē, ka mēs kārtējo reizi sajūtam šo savu starpstarpējo atkarību un varam izrādīt solidaritāti, dāmas un kungi. Šī savstarpējā atkarība starp dalībvalstīm Eiropas Savienībā, protams, ir tas galvenais iemesls, kāpēc mēs vispār Eiropu veidojām. Eiropa nav tikai izmaksas vai, vai kaut kāds atsevišķs, nezinu, tāds gabalu kopums. Nē, tas mums ir vienots pasākums, kuru pamatā ir solidaritāte. Un atcerēsimies Šūmana deklarāciju kad viņš runāja par pirmās kopienas izveidu toreiz, me, toreiz vēl, viņš vēlēnā, vēlējās spēcināt šo savstarpējo atkarību un veidot šo kopējo projektu. Un tagad šī faktiskā solidaritāte, ko paredzēja Žans Monē un Šumans, pastāv, bet mums tā jāsargā. Mums ir jāturpina atkal un atkal atgādināt par šo principu jebkurā jomā un tas, tas notiek arī šajā imigrācijas jomā. Tas gal galā ir pat tāds solidaritātes pienākums, un mums jāspēj tikt galā ar šīm bēgļu straumēm. Mums ir jāspēj viņus uzņemt cīņpilnā veidā, eh, arī tos, kas eh, vēlas ierasties Luksemburgā. Mēs, protams, saprotam, ka bēgļu jautājums ir ticis skatīts daudzos un dažādos gadījumos, gan komisijas līmenī, plenāru sēdēs tiešās dialogos ar ministriem, ārlietu ministru tikšanās laikā, kā arī dzen, citās tikšanās reizēs, gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Un mūsu saistības šeit ir dubults. Pirmām kārtām uzņemt bēgļus mūsu teritorijā, un otrām kārtām dot ieguldījumu Eiropas risinājumu rašanā. Šis dubultais uzdevums no vienas puses nozīmē to, ka mums ir jāveicina integrācija da, šo bēgļu integrāciju darba tirgu no vienas puses, no otras puses nevar arī, eh, nevar arī noliegt to, ka šīs traumas turpināsies. Tas nozīmē, ka mums jāapmeklē arī vidēji un ilgtermiņa risinājumi. Ļaujiet man uzsver, uzsvērt vēl ko. Mums ir vajadzīga visaptvaroša pieeja migrācijas jautājumiem, un tam jāietver arī dialogs ar visām interesētajām pusēm, to starp sabiedrību, tā, lai tā atbalstīt šo integrāciju, un šī iemesla dēļ atbildīgā komiteja Luksemburgā nākamnedēļ organizēs tikšanos ar astoņām nevalstiskajām organizācijām, kas aktīvi darbojas bēgļu uzņemšanas un bēgļu integrēšanas jautājumos Luksemburgā. Prezidentūras, Luksemburgas prezidentūras laikā mēs esam daudz strādājuši pie jums, un tostarp esam runājuši arī par migrācijas jautājumu debatēs konferme, konferencē, starp parlamentu konferencē, kur runājām par starptautisko drošību un kopējo aizsardzību, kas Luksemburgā notika no 4. līdz 6. septembrim Luksemburgā. Konferencē mēs ņemam vajadzību, nepieciešam, ņemam vērā vajadzību pēc kopējas pieejas. Uh, Nacionālajā parlamentu un Eiropas parlaments atkal un atkal atgādina Eiropas Savienības dalību valstīm, ka nepieciešams īstenot Eiropas darba kārtību migrācijas jomā tāda, tādā veidā, kā to lika priekšā komisija, tādā veidā radot arī likumīgas ierašanās iespējas Eiropas Savienībā, tādā veidā ierobežot šos cilvēku kontrabandistus un viņu darba tīklus. Protams, svarīgi spēcināt arī sadarbības starp Eiropas Savienību un šo bēgļu izcelsmes valstīm un tranzītu valstīm. Bēgļu plūsmas ir ļoti aptvarošas, un tāpēc darbība nevar aprobežoties tikai ar glābšanas darbiem jūrā. Ir vajadzīgs arī vērsties pret šiem noziedzības tīkliem, šiem kontrabandistu darbības tīkliem, un tāpēc esam izstrādājuši kopēju pieeju, uz pamatā ir solidaritāte un atbildība arī par šādām darbībām, tā lai mēs labi, labāk varētu migrācijas plūsmas pārvaldīt, to starp cenšoties panākt arī attīstības mērķus, tā kā tos noteikusi ANO attiecīgajās bēgļu izcelsmes izcelsmes valstīs. Turklāt konferencē tika konstatēts, ka solidaritāte jāiesta no īpaši attiecībā pret tām valstīm, kas īpaši, eh, kas, kas ir zem īpašu slogu šīs migrācijas rezultātā. Ir jāatrod tāda efektīva un ilgspējīga mehānisma Eiropas Savienības ietvaros, kas ļautu pārvietot, pārdalīt šos bēgļus, kam pilnīgi noteikti ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība. Un visbeidzot, konferences uzsvēra, ka konflikta atrisināšana Sīrijā un reģionu stabilizēšana kopumā tuvējos austrumos un Ziemeļa Āfrikā ir izšķirīgi svarīgi elementi, ja mēs vēlamies apturēt šo, ja samazināt šo milzīgo bēgļu plūsmu uz Eiropu. Turklāt mūsu acīs pilnīgi noteikti nepieciešams izstrādāt arī Eiropas sarakstu ar drošajām valstīm vienlaicīgi, respektējot individuālās tiesības uz patvērumu un mums nepieciešams izveidot arī mehānismu, kas ļautu aizpildīt Dublinas sistēmas tukšumus. Luksemburgas parlaments pilnīgi noteikti pie migrācijas jautājumu problēmām atgriezīsies atkal. Tas notiks arī Kosak ietvaros, kas e, notiks 30. novembrī. Un darba kārtībā šis jautājums būs iekļauts. Tāpat arī tur runāsim par humano, humanos palīdzības sniegšanu un par to runās arī sadarbības un attīstības komiteja priekšādātāja konferencē, ko organizēsim 11. decembrī. Dāmas un kumbi, kā jau Žanklots Junkers savā runā teica 9. septembrī Strasbūrā ir pēdējais laiks pienācis rīkoties, lai pārvaldītu šo bēgļu krīzi. Alternatīvas nav. Un es tiešām ceru, ka šodien valstu un valdību vadītāji, kas tiksies Luksemburgā, varēs rast kādu risinājumu, ka viņi ņems vērā arī Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu vēlmes un atbildības vēlmi, izrādot solidaritāti. Padomu vakar pieņēma lēmumu, kas iet pareizā virzienā, pat tad, ja prezidentūra cerēja, ka, būs, ka tiks panākts kas vairāk. Er, Tas, ka esam Eiropas Savienības dalībās, tas nozīmē, ka nedrīkstam tikai ņemt un ņemt, tas nozīmē, ka mums ir jāspēj arī dot. Mēs nedrīkstam tikai gūt priekšrocības no visiem tiem labumiem, ko piedāvā es, bet vienlaicīgi mums jāpiedāvā palīdzība arī tiem, kam tā ir vajadzīga. Eiropas Savienībai šodien ir jābūt solidaritātes kopienai pēc e, praksē, un mums jāspēj cīnīties pret šiem nacionālajiem egoismiem. Un, un pilnīgi noteikti nedrīkstam paļauties uz kaut kāda veida zaloņdrāšu politiku, mums ir vajadzīgs piedāvāt patvērumu, atbilstīgas līdzekļus cilvēkiem, kam tas vajadzīgs, un ievērojot viņu pamatiesības. Un ar to arī vēlos savu uzstāšanos noslēgt, vēl pieminot Schengenes zonu. Mūsu, mazais Lukse, mūsu mazā Luksemburgas valstiņa, protams, ir priekšādātājs lūdzu runāt aizteikties īsi. Luksemburga ir kļuvusi, kļuvusi par tādu kā simbolu. Man liekas, ka man tiek dots desmit minūtes. Luksemburga kļuvusi eh, par eh, vienu no Eiropas panākumu simboliem, Eiropas at, eh, robežu atvērtības ziņā un tam līdzīgi. Bet tagad daudz to mēdz ap, apšaubīt. Fro, Nacionālās fronts Francijā pārstāvis, piemēram, izteica attiecīgas šaubas. Un tā rezultātā visi šie aicinājumi par robežu atjaunošanu Eiropas Savienībā ir pilnīgi nepieņem. Mēs Luksemburgā uzsvēram šos teicienus par kā provokatīvus. Mēs taču runājam šeit par miljoniem cilvēku ikdienas dzīvi, un mēs nedrīkstam viņus apdraudēt ar, šiem, ar šīm nacionalistu prasībām. Ja kāda valsts arī atjauno robežu, tas drīkst būt tikai un vienīgi pagaidu risinājums. Un šai kontekstā gribu atgādināt, ka mēs Jau Luks, Luksemburgā uzņē, uzņēmām delegāciju no Francijas, to starp Gebels kungs bija viņa starpā. Un tur piedalījās arī mani kolēģi, kur spriedām par visiem šiem jautājumiem. Es gribētu, lai Luksemburga turpina dalīt, darīt visu, lai rēģētu uz migrācijas problēmām un tā, lai visas šīs eh, parādības nekļūst par instrumentu nacionālistu rokās. Mēs vēlamies aizsargāt Eiropu. Tā ir tikpat spēcīga kā vēlme veidot to tiesiskā un pareizā veidā. Paldies! Much, Mr. Liels paldies! Es atvainojos, ka pārtraucu jūs, tas tikai gribēju pārliecināties, ka mēs visi iekļojamies laikā un visiem ir jāsakās, nu, Um, nebai, ne, ne ilgāk kā desmit minūtes. Mēs jau tā mazliet esam aizkavējušies. Tā, lai mums būtu arī laiks diskusijām un apspriedēm. Līdz 10.40 līdz ar to viesrunātiem vajadzētu beigt uzstāties. Tālāk runāsim par šo krīzes centru koncepciju. Nu, vakar tikās tieslietu iekšlietu ministri un viņu lēmums prasa šķiet vairāk skaidrojumu nekā šo krīžu centru koncepciju aprīlī un maijā. Komisija nāca klajā ar šo koncepciju un jūlijā komisārs Mavaropolus atkal no jauna attiecībā uz Itāliju aprakstīja šo koncepciju, bet ne attiecībā uz Grieķiju. Un toreiz šajienas deputāti uzdeva jautājumus par to, ko tad šīs aģentūras darītu, kādi aktīvi tiktu piedāvāt no dalību valstu puses, kā tas funkcionētu. Un tātad tas ir tāds ļoti redzams projekts tam, kā Eiropa var izrādīt solidaritāti. Nu, iedzīvotāji vēro taču mūsu televizoru ekrānos un ir ārkārtīgi svarīgi atbilstīgi redzēt. Tā ir viena no mozaīkas daļām šī pārvietošanas programma ļoti svarīga un tīpaši attiecībā uz Grieķiju un Itāliju tas nozīmīgi. Nu, lūk, pie mums, pie mums ir ieradušies aģentūra pārstāvi, un mēs varētu dot viņiem vārdu, lai viņi pastāstu, kā tas varētu notikt. Iesākumā Mm, gribētu, lai klātesošie norāda, vai jūs vēlaties uzdot sistēmu līdz 10.40. Ir tad, jūs priekšā ir tādas zaļas lapiņas, ja jūs esat Nacionālā parlamenta pārstāvi, tad uzra, uzrakstiet uz tā savu vārdu uzvārdu un norādiet, ka vēlties runāt, piedodiet to zāles pārzinim. Nu, visā citādi jūs varat vienkārši mēģināt arī celt roku un cerēt, ka kāds to pamanīs un varēs jūs identificēt kā runāt gribētāju. Savukārt Eiropas parlamenta deputātiem jūs vienkārši celiet rokas, mēs taču jūs pazīstam, bet Nacionālā parlamenta deputāts mēs diemžēl nezinām pēc vārda, un tāpēc gribētu lūgt jūs aizpildīt šīs veidlaps, un lūdzu izdariet to, eh, kamēr izteiksies tagad aģentūra pārstāvi, tā lai mēs varam apkopot runātāju sarakstu līdz 10.40. Nu, lūk. Nu, tad sāksim tālāk dot vārdu runātājiem. Vispirms, pirmam kārtām došu Martai Siganai no DG Home. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt. Esiet sveicināti priekšsēdētāji un Eiropas parlamenta deputāti un Nacionālo parlamenta deputāti, kolēģi no aģentūrām. Esmu priecīga redzēt, ka esat veltījuši eh, šī darba rīta pusi Eh, hotspot, jeb krīzes punktiem Itālijā un Grieķijā. Un vēlos izmantot šo iespēju pateikties parlamentam par to, ka augst vērtēt šo eh, atbalsta ideju, kas jāsniedz ir krīzes punktiem. Eh, šādu viedokli paudāt savā 10. septembra rezolūcijā. Tūlīt pat pievērsīšos krīzes punktu, jeb hotspot koncepcijas skaidrojumiem, taču uz brīdi vēl pievērsīšos kaut kam, kas parādījās visu iepriekšējo runātāju runās. Vēlos nedaudz atgādināt visas situācijas kontekstu. Vēlos atgādināt, ka šīs komisijas darba sākumā, šīs komisijas priekšstādājas Junker kungs, uzstājās Eiropas parlamentā kur viņš izklāstīja savas desmit galvenās prioritātes. Viena no tām bija migrācija. Šī gada maijā Eiropas komisija uh, prezentēja savu darbu kārtību migrācijas jomā. Un Eiropas migrācijas darba kārtība nodarbojas ne tikai ar ārkārtas situācijām un īstermiņu prioritātēm, bet tā ir salīdzvarota, visaptveroša pieeja, kā ļoti labā veidā pārvaldīt migrāciju, kā izmantot tās piedāvāto potenciālu, kā risināt dažādas aspekts iekšējos un ārējos īst, vidustermiņā un ilgtermiņā tuvāko mēnešu un gadu gaitā. Tātad tas fakts, ka jums notiek šāda sanāksmes regulāri, kad jūs apspriežat visaptverošu, jeb holistisku pieeju, migrācijai, kā to sacīja deputāts, ir ļoti laba lieta. Mēs turpināsim pie tā strādāt, taču mēs visi zinām, ka kopš tā laika mēs esam saskārušies ar vēl neredzētu krīzi, kur izraisa vērtību faktori, kas ir atkarīgi padaļai gan no mums, gan arī nav atkarīgi no mums, bet galvenais ir apzināties to, ka ir jāatrisina šī krīzes situācija. Visi šai procesā iesaistītie Eiropas Savienībā ir strādājuši ļoti dinamiski. Luksemburgas prezidentūras laikā mums jau notikušas trīs ministru padomas, iekšliet ministru padomas. Pagājušu nedēļu viņi sanāca kopā vakar, kā jau tas tik pieminēts, tik pieņemti ļoti svarīgi lēmumi par pārvietošanu un solidaritāti. Un šodien Eiropadome atkal atgriežas pie migrācijas jautājumiem. To apsprieda jau valsts un valdību vadītāji aprīlī un vēl jau vairāk jūnija. Arī jūs Eiropas parlamentā runājot ne tikai par holistisku pieeju un pašu darbu kārtību, bet arī ļoti ātri, operatīvi atbildat uz procedurālajām prasībām. Tātad, lai tālāk virzītu mūsu piedāvātās pakotnes krīzes risināšanai. Un tā kā esam saskārušies ar krīzi, kopš tā laika jau esam piedāvājuši divas īstenošanas pakotnes, kuras piedāvojam ļoti ātri īstenot. Vakar Lībe komitejā jūs uzklausījāt eh, prezentāciju par otro pakotni, un viens no elementiem tajā bija arī skaidrojums par eh, pārvietošanas centieniem un izšķirīgu elementu eh, īstenot šo pārvietošanas programmu ir šie krīzes punkti. Vakar eh, ministru padomē mēs arī pievērsāmies šim jautājumam. Un es domāju, tagad es pavisam ātri jums pastāstīšu, izskaidrošu, kāda ir šī krīzes punkta, jeb hotspot pieeja. Jo man par to ir daudz ideja. Īsi sakot, tas ir operatīvs, tā ir operatīva koncepcija. Tad runa par to, ka aģentūras var sniegt operatīvu atbalstu dalībvalstīm, kas saskaras ar nesamērīgu migrācijas spiedienu pie savām ārējām robežām. Tātad te ir būtiski, lai aģentūras sadarbotos to dalībvalsts interesē, kas saskars milzīgs spiedienu. Tāda ir bijis doma un tā tas arī ir paredzēts migrācijas darba kārtībā ārkārtas situācijas. No praktiskā viedokļa Frontex EASO Europol Eurojust, es aģentūra sniegs kopīgu koordinātu atbalstu šīm dalībvalstīm. Aģentūru darbs un komandu ekspertu darbs tiks koordinēts koordinācijas centrā. Tas ir galvenais punkts, kur visu aģentūru darbība un arī nacionālo dalībvalstu ekspertu darbība tiks koncentrēta. Tā ir Eiropas Savienības reģionālā darba grupa, kur ir paredzēts izveidot konkrēties valstīs. Centrs būs atbildīgs par koordinēšanu, darbu koordinēšanu sadarbībā ar nacionālajām varas iestādēm. Tātad krīzes punkti attiec uz veselu migrācijas pārvaldības ķēdi. Uh, Eksperti dalībvalst, no dalībvalstīm sniegs arī savu atbalstu reģistrēšanu un pirksnospiedumu ņemšanu. Migrācijas procesi tiks iznot tā, lai ātri uh, apstrādātu patvērumu pieprasījumus un lai arī izjauktu migrantu kontrabandas uh, tīklus svarīgi, lai tas viss notiktu, tiktu koordināts vienā vietā. Šīs darbs arī sniegs ieguldījumu, lai atvieglotu pagaidu pārvietošanas schēmas īstenošanu, kā jau sacīju sākumā. Tātad, ko tas konkrēti nozīmē? Frontex nodrīšanāts to, ka uh, cilvēki ierodoties tiktu identificēti, reģistrēti un viņiem tik paņemt pirkšanospiedumu. Frontex prieks sniegs atbalsta migrantu informēšana uh, tiks ievākta informācija par viņu konkrēto situāciju un arī par uh, cilvēku kontrabandas apkarošanu. Tad cilvēki tiks novirzīti uz uh, pārvietošanas uh, procedūru vai uz atpakaļ atgriešanās procedūru. Šai ziņā arī EASO, Eiropas patvērumu atbalsta birojas, palīdzēs uh, dalībvalstīm ar informāciju, pārvietošanu un pārvietošanas procedūru, sagatavot konkrētu failu katram cilvēkam. Eiropols ievāks informāciju, palīdzēs to ievāks, ievākt attiecībā uz cilvēku tirsniecības tīkliem. Un Eurojust sniegs atbalstu kā tiesībā aizsargājuši iestādi. Frontex arī sniegs atbalstu, um, nodrošinot um, atpakaļ lidojums, tad, kad tiek identificēti cilvēki, kas jānogada atpakaļ. Tātad, kāda ir īstenošanas situācija šodien? Kopš migrācijas darba kārtības pieņemšanas mēs esam īstenojuši ievērojumu progresu, taču, kā jau es sacīju, situācijas attīstība, krīze lika tos procesus pātrināt. Es esmu pārliecināta par to, ka aģentūru pārstāvi un arī Markone kungs šodien jums sniegs detalizētāku informāciju par uh, notiekošos vietas. Jau daudz kas ir paveikts saistībā ar Itāliju un Grieķiju. 21. septembrī pirmdien komisija organizēja semināru par eh, pārvietošanu. Itālija un Grieķija tajā prezentēja savas darba kartes, un tas attiec arī uz krīzes centru īstenošanu. Tās bija seminārs dalībvalstīm, tā bija iespēja noskaidrot pamatelementus par notiekošo Grieķijā un Itālijā, kas nepieciešams šajās valstīs un kādu pamata informāciju mums dalībvalsts var sniegt, lai mēs varētu sākt domāt par atbalstu šeit. Es vēlos sacīt, ka lēmums, kas attiecas uz nesen pieņemto pārvietošanu, paredz, ka pirmā pārvietošana notiks 1. oktobrī. Lēmums mm, stājās spēkā pavisam nesen. Kāda ir situācija Itālijā? Koordinācijas centrs, ko sauc Regional Task Force Eiropas Savienības darba grupa, ir izveidota Sicīlijā, Katānijā ir pārstāvi no Frontexējās un Eiropola, kas tur strādā, un arī UNAFORMAT. Eurochest ir izveidojis kontaktu arī ar tiesībā aizsardzības iestādēm Katanijā. Un arī Gardiedi finansa un policijas un pašvaldības pārstāvi arī piedalās šajā darba grupā Task Force. Itālijā ir jau identificēti četri krīzes punkti - Lampedūzā, Porto, Empedokle, Trapani un Pacālu. Ir izveidot pirmie uzņemšanas centri, kas spēj uzņemt 1500 cilvēku. Mēs zinām, ka vēl divi uzņemšanas centri tiks izveidot līdz gada beigām citās divās vietās. Es saprotu, ka tā būs Augusta un Tarentu. Grieķijā Turpinās darbs, lai īstenot krīzes punktu pieju un darba grupas koordinēšana arī turpinās. Šī darba grupa tiks izveidota Pīrējas ostā, eh, Frontex eh, koordinācijas centrā mēs uh, izvērtējam Grieķijas vajadzības un arī krīzes punktu komandas pavisam drīz tiks izveidots. Ir ļoti svarīga informācija, ko saņemam šajā pirmdienas seminārā. Tur tika minēt arī ceļa karšu eh, izveide, ar kurām strādā abas valstis. Tātad mums šīs ceļa kartes ir jāpabeidz, lai gūtu pilnīgu pārskatu par to, kāda ir situācija. Grieķijas eh, gadījumā ir jāstrādā vēl vairāk. Par Grieķiju var pastāstīt sīkāk, taču iespējams, ka kolēģi tam pievērsīsies. Frontex jau darbojas Grieķijā kopīgajai operācijai Poseidon. Aģentūrē ir 85 darbinieki salām un vēl būs citi, kas strādā šajā jomā. Un arī tiek strādāts pie plāna ar EASU. Aģentūra ir izveidoša arī septiņus eh, mobilos birojus eh, Egejas jūras salās reģistrācijas vajadzībām. Tātad turpinām cieši sadarboties ar Grieķijas varas iestādēm, lai nodrošinātu eh, salaicību krīzes punktu darbību pārvietošanas lēmumu īstenošanai. Un esam arī mm, nolēmuši nosūtīt mūsu kolēģis, mūsu uh, amatpersonas, lai palīdzētu uz vietas tieši. Noslēgumā vēlos sacīt, ka Grieķijas un Itālijas gadījumā ir svarīgi un būtu svarīgi, lai uh, krīzes punkti gūtu uh, sekmes, ir uh, gandrīz simt, par simt procentiem identificēt un uh, iegūt pirkšanos, piemēram, no migrantiem. Mēs cieši sadarbosimies ar Grieķiju un Itāliju, lai nodrošinātu, ka tas tiek panākts. Tas ir nepieciešams, lai tiktu pāri krīzei, lai atrisinātu šo krīzes situāciju. Un ļaušu kolēģiem izteikties un pievērsties diskusijām. Mēs runājam par krīzes situāciju un par to faktu, ka ministri un valstu un valdību vadītāji piedalās diskusijās, pieņem lēmums, un mums ir jābūt praktiskai pieeju uz vietas. Mums jāatrisina krīzes situācija, jo tas mums palīdzēs atgriezties pie migrācijas darba kārtības galvenā mērķa. Proti, skatīt to atvērtākā, visaptvarošākā veidā. Jo migrācija ir iespēja, tajā slēpjas potenciāls, tas ir veids, kā katru cilvēku skatīt atsevišķi. Tagad mēs saskaramies ar krīzes situāciju, krīze mums jārisina, mums jāapvieno visi spēki un centieni, lai krīzē tikt pāri, taču mums patiesībā ir ambicioza, uz nākotni vērsta migrācijas eh, darba programma ar holistisku, visaptrošu pieeju. Tātad pie tās mums jāstrādā arī. Vēl viens svarīgs fakts, kas iespējams varētu būt būtiski jums, kad vēlēsieties uzdot jautājumus. Krīzes punkti ir operatīvs risinājums ārkārtas situācija. Taču mums jānodrošina arī tas, ka saskaņā ar migrācijas darba kārtību, kā mēs jau, tā kā mēs ar jums, ar Eiropas parlamentu jau esam sagatavojuši labus tiesību aktus patvērumu sistēmas jomā, būtiski ir svarai ir strādāt pie patvērums sistēmas īstenošanas. Otrā pakotne arī jau ir pieņemta šajā sasaukumā. Š šīs sistēmas īstenošana ir būtiska, lai izvairītos no krīzes arī nākotnē. Tātad darbs ir vairākās jomās, tagad mums ir darīšana ar krīzi, mums tūlīt pat jāķeras darbam klāt, taču jāskata šī lieta plašākā kontekstā, un mēs to arī darām. Paldies! Liels paldies! Man arī būtu jāmin, ka viena no tēmām, kas tika skatīta Eiropas parlamentā, bija arī pastāvīgā pārvietošana, ne tikai ārkārtas un pagaidu pārvietošanas mehānismas. Tātad arī mēs skatāmies nākotnē. Vārds Mario Markonī, kas ir eh, Itālijas eh, pilsonisko brīvību un imigrācijas departamenta vadītājs. Daudz, kas ir paveikts jau Itālijā, mums jāsaprot, kāda tur ir situācija. Lūdzu, Markoni vārds, Markoni vārds, eh, kungs vārds jums. Grazie, <clears throat> grazie, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Sekoju līdzi prezentācijām ar ļoti lielu interesi. Pašā sākumā es vēlējos vienkārši uh, norādīt eh, komitejai uh, par to, kas ir noticis uh, pēdējās dienās Itālijā. Itālija ir mm, izglābs no jūras 300 tūkstošus cilvēkus, un uh, šogad līdz 22. septembrim esam tātad izglābuši 129 tūkstošus 390 cilvēkus no jūras. Pēdējās divās dienās uh, savukārt esam izglābuši vēl 6000 cilvēku, apmēram 6000. Es e, jums e, gribēju pateikt šos skaitļus e, nevis tāpēc, ka es gribētu ar to lielīties, bet gribu arī norādīt, ka mūsu valstī dzīvo ārkārtīgi daudz bēgļu un arī nepilngadīgo, un visas šīs operācijas notiek nacionālā līmenī. Tieši tāpēc pasākumi, kas tiek veikti, ir veikti tieši mūsu valstī. Mēs esam organizējuši arī konferences, mēs vēlamies saprast, kādā veidā tieši nodrošināt palīdzību bēgļiem. Tieši tāpēc mēs arī uh, domājam par to, kā sadalīt šos logus starp Itālijas reģioniem. Esam priecīgi arī par praksi, kāda mums ir izveidojusies integrācijas jomā. Te ir runa par pašvaldību projektiem Pēdējo divu, trīs gadu gaitā esam pieredzējuši to, ka ir par 10 līdz 15 tūkstošiem cilvēku laikā, kuriem, vairāk, kuriem ir vajadzīga eh, pajumte. Iekšlietu ministrs Alfāno pašlaik ir ieplānojis nodrošināt par desmit tūkstošiem vietu vairāk. Tas nozīmē, ka mūsu infrastruktūra bēgļu izmitināšanai ir uh, jāpalielina. Tagad par uh, konkrētajiem punktiem, kas uh, tiek apskatīti šīs dienas sanāksmē. Pēc uh, iepriekšējā iepriekšējās padomes sanāksmes izgāšanās vakar varēja beidzot panākt risinājumu. Protams, ka šis risinājums nav pilnībā apmierinošs, jo nevarēja panākt vienprātību. Tomēr vairākums bija par to, ka šie 120 tūkstoši cilvēku ir jāpārvieto papildus 40 tūkstošiem cilvēku, par kuriem lēmums tika pieņemts jau 16. septembrī. Tagad, protams, ir runa par to, kā praksē tas viss tiks īstenots. Junkera darba kārtība vismaz eh, tās sākums eh, norāda uz eh, krīzes punktu, jeb hotspots izveidi. Jau ilgu laiku tiek aicināts nodrošināt pasākumus tam, lai tiktu izveidoti šādi sadarbības centri. Frontex aģentūra jau ilgāku laiku ar mums sadarbojas Romā un arī dažādās Sicīlijas ostās. Operācija Lampedūza tagad eh, tiek veikta, balstoties uz jaunajām metodēm. Simt četrdesmit cilvēki ar bērniem no Eritrejas eh, tagad ir ieradušies Lampedūzā. Mums vajadzēja šos cilvēkus reģistrēt. Pašlaik eh, mēs redzam, ka arī Frontex aģentūra ir pārstāvēta šajā salā. Ko mēs varam piedāvāt šiem cilvēkiem? Neviena valsts līdz šim nav izrādījusi gatavību um, nodrošināt, lai šie cilvēki tiktu sadalīti starp valstīm. Esam runājuši ar uh, Spānijas un Zviedrijas kolēģiem. Es uh, ceru, ka šādas sarunas turpināsies. Mēs nevaram visu laiku tikai runāt par sadarbību un vienlaicīgi nenodrošināt, ka valstis ir gatavas pārdalīt šos cilvēkus, un vienlaicīgi arī netiek runāts par cilvēku atpakaļ nosūtīšanu. Es gribētu pievienoties Eiropas parlamenta deputātas Kiengis teiktajam. Pašlaik ir ļoti moderni runāt par drošajām izcelsmes valstīm. Itālijas republikā šādu sarakstu nav. Un tai nav arī nekādu nolūku gatavot šādus sarakstus. Ja Eiropas komisija sagatavo šādu sarakstu, tad mēs eh, strādāsim pēc šāda saraksta. Mēs vienmēr esam ievērojuši komisijas norādes. Taču Itāliju pašlaik eh, izbrīna tas, ka tiek izveidotas nacionāls kategorijas. Sīriju un Eritreju tagad uzskata par valstīm, no kurām var uzņemt bēgļus, kamēr visas pārējās valstis tiek uzskatītas par ekonomisko bēgļu izcelsmes valstīm. Saskaņā ar Itālijas konstitūcijas desmito pantu nevar iedomāties, ka uh, irākietim vai afrikānim nav tiesību uh, izklāstīt savu situāciju, lai iegūtu starptautisko aizsardzību. Tāpat arī nevaram teikt, ka somālietim nebūtu šādu tiesību. Uh, Tomēr iespējams arī kāds nigērietis tiek diskriminēts balstoties uz reliģiju. Galukārt, gal, gal galā arī viņam ir jādod eh, tiesības eh, izklāstīt savu situāciju. Tātad šeit vienmēr ir runa par eh, tiesībām. Mana valsts nevēlas nevienu diskriminēt. Piekrītu arī deputātei Kiengei, par uh, atturēšanās principu. Ir skaidrs, ka cilvēki ir jāidentificē. Nedrīkst būt tā, ka kāds ieceļo valstī un vienlaicīgi slēp savu identitāti. Tas nav pareizi. Ir skaidrs, ka mums ir bijušas problēmas ar eritrejiešiem un sīriešiem. Nu, varbūt tāpēc, ka Itālija nav mērķa valsts, Itālija vēl vien tiek uzskatīta par tranzīta valsti. Protams, ka šis jautājums ir kutelīgs. Galu galā šeit ir runa par cilvēkiem, kuri pretendē uz starptautisku aizsardzību, un e, situācija kļūst vēl sarežģītāka, ja nav skaidra šo cilvēku identitāte. Tieši tāpēc mēs arī e, sakām cilvēkiem, lai viņi atklāj savu identitāti, jo tad e, mēs viņiem dosim iespēju doties uz to valsti, uz e, kurieni viņi vēlas doties. Bet, ja šie cilvēki tiek identificēti, tad viņiem ir jāizklāst viņu tiesības. Un Ja cilvēks saka, ka viņš vēlas uh, pieteikties uz patvērumu, tad viņš nokļūst attiecīgajās iestādēs mūsu valstī. Nedrīkstētu uzskatīt, ka mēs šos uh, cilvēkus uh, ieslogām, līdz visa procedūra ir beigusies. Itālijā ir savi patvēruma noteikumi, Protams, es teicu, jums nevar izklāstīt visu konkrēto procedūru. Tātad, ja kāds no šiem cilvēkiem ir norādījis, ka viņš vēlas pieteikties uz patvērumu Itālijā, tad eh, viņš arī paliek eh, Itālijā. Mūsu aģentūra sadarbojas ar Frontex aģentūru, un šie cilvēki var eh, arī tikt izmitināti. Tātad šādas uzņemšanas vietas ir vairākas Itālijā. Un ja viņi vēlas uh, izkļūt no šīm vietām, tad viņi arī var to darīt, tieši tāpēc, tāpat kā tie cilvēki, kas nav pieteikušies uz patvērumu. Ir arī striktāk kontrolētas izmitināšanas vietas. Šeit ir runa par tādiem cilvēkiem, kas uh, nevēlas tikt identificēti, un tad viņiem arī uh, netiek dot iespēja brīvi pārvietoties. Es gribētu arī norādīt uz to, ka Itālija un Grieķija ir ļoti daudz cietušas migrācijas plūsmu dēļ. Es varu jums arī norādīt, ka mēs nevēlamies eh, kļūt par izmitināšanas vietu tiem bēgļiem, kurus eh, citas valstis nevēlas uzņemt. Esmu pārliecināts, ka ir vajadzīga kopīga politika šajā jomā. Es eh, ticu, ka kopīgi pūliņi var daudz ko dot. Vakar mēs eh, redzējām, ka daži cilvēki vēlas eh, nodalīties no šīs kopīgās darbības, un mani patiešām tas uztrauc, man arī pārsteidz, ka kaut kas tāds eh, notiek publiskā formātā. Komisija un arī parlaments ir uzklausījuši to, kas mums ir viss sakāms. Bet, protams, ir izteikta arī kritika. Nāsmu dzirdējis neko, kas notiek Balkānos vai kas notiek uz Ungārijas robežām. Neviens to nav kritizējis, un mani, kā Eiropieti, uztrauc dažas no lietām, ko esmu redzējis. Uzskatu, ka šī situācija ir bijusi absolūti neakceptējama. Es tagad izsakos atklāti un pavisam brīvi. Es uh, atkārtošu arī to, ka um, esmu gatavs uz, atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Itālija ir pārliecināta, ka ir nepieciešams izveidot kopēju pieju. Un uh, noslēgumā pieminēšu kādu pretrunīgu jautājumu. Esmu pārliecināts, ka Dublīnas konvencija ir uh, nekam nederīga to mēs varam aizmirst, tā ir eh, jau pagātne. Mēs vienmēr varam rakstīt oficiālus dokumentus, sakot, ka Dublins konvencija vēl ar vienu ir likums un ka tā darbojas. Taču tas, kas ir noticis Balkānos, ir skaidri parādījis, ka Dublins konvencija ir uh, noglabāta, tā ir absolūti vairs uh, darboties nespējīga. Uzskatu, ka mums ir jāpieņem pirmie soļi, mums ir jāizveido jauni mehānismi, kuros ir jāparedz dažādi posmi. Taču mēs nedrīkstam šeit pieļaut nacionālo nepotismu. Pat uh, Itālijas prezidentūras laikā mēs mēģinājām par to visu debatēt, mēs mēģinājām izvairīties no egoisma, bet diemžēl neviens mūs neuzklausīja. Thank you very much, Mr. Marconi, and we need to hear that. Paldies, Markonis kungs. Mēs eh, ļoti pateicamies par eh, jūsu runu. Mēs augstu novērtējam jūsu darbu, un mēs arī augstu novērtējam tos pasākumus, ko Itālija ir veikusi. Marta Cigāne pieminēja dažādas aģentūras, kas eh, sadarbosies krīzes punktos. Viens no Galvenajiem jautājumiem, protams, ir tas, ka daudzas no šīm aģentūrām jau ir sasniegušas uh, savas robežas un uh, strādā pārāk lielā kapacitātē. Jautājums ir par to, kā tas viss īsi notiek praksē. Uh, tagad izteiksies Žans Piers Šembrī no EOSO aģentūras, un iespējams viņš varēs pastāstīt par to, kas īsti notiek krīzes punktos un kāda ir aģentūra loma. Lūdzu, jums vārds. Uh, Paldies, priekšādātāji! Godājumie deputāti! Man ir ārkārtīgi liels gods eh, būt šeit klāt, lai informētu jūs par aktuālāko mūsu darbā, jo īpaši pastāstīšu par krīzes punktiem. Taču savas runas sākumā es vēlētos sniegt eh, dažus eh, faktus. Un īsnībā tātad pēdējos datus par to, kas ir noticis agrīnās brīdināšanas sistēmas ietvaros. Šādi dati tiek apkopāti katru mēnesi. Paskatīsimies tagad uz šo mēnesi. Mums ir bijuši vairāk nekā 148 tūkstoši pieteikumu patvērumam. Kāpēc šis skaitlis ir tik svarīgs? Tas ir 2,5 reizes lielāks skaitlis nekā 2014. gada augustā. Apmēram 10 tūkstoši no šiem cilvēkiem ir nepilngadīgie bez pavadoņiem. Ja mēs paskatāmies tagad uz kopējiem skaitļiem, uh, no janvāra līdz augustam, tātad astoņu mēnešu periodā, tad tas ir 720 tūkstoši pieteikumu patvērumā Eiropas Savienībā plus. Ja mēs to salīdzinām ar iepriekšējā gada datiem, tad visu gadu no janvāra līdz decembrim uh, Tie bija 660 tūkstoši, un tas jau pats par sevi bija rekordgads. Tātad esam jau pārsnieguši rekordgada rādītājus, un gads vēl nav beidzies. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka dalību valstis, tā skaitā dalību valstis, kas ir pārstāvētas šeit, izjūt bezprecedenta slogu. Tas nozīmē arī to, ka uh, veidojas uh, lietu uzkrāšanās. Mēs uh, redzam, ka patvēruma lietas ir neizskatītas un uh, šie skaitļi tikai pieaugs. Tas nozīmē arī to, ka resursi tiek pārvietoti. tad lietas tiek reģistrētas, bet lēmumi netiek pieņemti. Tāpat arī uzņemšanas iestādēs ir eh, jūtama spriedze, mums ir jāatrod eh, papildu mitekļi šiem cilvēkiem. Tagad pievērsīšos otrajam punktam, par ko es vēlējos runāt, proti, kā ar šiem ierobežotajiem resursiem mēs eh, mēģinam tikt galā ar šo situāciju, kas arvien mainās. Pirmām kārtām esam turpinājuši sniegt patstāvīgu, jeb normālu atbalstu. Mums ir operacionāla atbalsta operācijas Bulgārijā, Kiprā un Itālijā. Itāļu kolēģis arī pieminēja, ka Itālijā darbojamies kopš 2013. gada, kopš Grieķijā kopš 2011. gada un turpinam sniegt šādu operacionālo atbalstu šajās valstīs. Uh, Mēs turpinam arī mācību aktivitātes. Esam apmācījuši vairāk nekā 8000 cilvēku pēdējo gadu laikā, kopš uh, esam uzsākuši savu darbību. Mēs sniedzam arī izcelsmes valstu informāciju. Mēs piešķiram šim jautājumam ļoti lielu nozīmi. Tātad uh, izcelsmes valstu informācija, kas tiek sniegta Eiropas Savienībā. Mēs uh, sadarbojamies arī ar Eiropas komisiju pie drošu izcelsmes valstu jautājuma, bet mēs šeit īpašu uzmanību pievēršam Rietumbalkāniem. Šeit ir ļoti daudz uh, pieteikumu no šīm valstīm. Uh, Nākamais eh, krīzes punkti - hotspots. Uzskatu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks un eh, tam arī šodien tiek pievērsta galvenā uzmanība. Esam sākuši gatavot šos krīzes punktus. Kā jūs zināt, ļoti daudzi strateģiski Eiropas Savienības dokumenti mūs aicina sniegt atbalstu reģistrācijas procesā. Tad, tad kopīga apstrāde un. Uh, Tāpat ir, ir jāsniedz palīdzība pārvietošanas procesā. Sākām nekavējoties sarunas par šo pasākumu īstenošanu. Veicām šīs sarunas ar Itāliju un Grieķiju. Es arī izteicām aicinājumu dalību valstīm piešķirt eh, cilvēku resursus, lai izveidotu komandas, kas eh, darbotos aktīvas vietas. Attiecībā uz Itāliju, ja mēs eh, skatām šo konkrēto gadījumu, mēs pašlaik pabeidzam vienošanos ar Itālijas varas iestādēm, lai veidot šos krīzes punktus. Taču uh, mums jau ir darbinieki, kas strādā uz vietas. Tad tie ir cilvēki, kas darbojas Eiropas Savienības reģionālajā grupā Katānijā, un ir arī cilvēki, kas strādā Lampedūzā. Šie cilvēki jau ir uz vietas, viņi pārbauda un mēģina saprast, kā tas viss varētu tikt organizēts praksē. Grieķijā pašlaik eh, pabeidzam operacionālo plānu Grieķijai, tātad eh, krīzes punkti. Šeit eh, galvenais atbalsts ir sniegt pagaidu informāciju, nodrošināt reģistrāciju un organizēt pārvietošanas pasākumus. Protams, šeit pastāv ļoti daudz izaicinājumi. Ču priekšādātāji, godāmie deputāti, šie izaicinājumi ir lieli, un cerības, tas, ko no mums sagaida, ir ļoti lielas. Mēs mēģinām attaisnot šīs cerības, taču, kā es norādīju savas runas sākumā, esam relatīvi neliela aģentūra. Mūsu budžets ir 15 miljoni eiro gadā. Mums ir personāls, kas nepārsniedz simtu, un lai sasniegtu šos mērķus, mums ir vajadzīgs adekvāts budžets un adekvāti cilvēku resursi. Ņemot vērā mūsu ierobežotos resursus, 2015. Eh, gadā mums vajadzēja jau pārdalīt prioritātes, eh, vajadzēja pārskatīt mūsu mērķus, kas ir iekļauti darba programmā, lai mēģinātu tikt galā ar šo situāciju. Uh, eh, 2016. gadā mums, mēs uzskatām, ka mums ir uh, Eh, vajadzīgi vēl papildus 150 darbinieki. Protams, ka šī situācija Eiropas Savienībā būs milzīgs izaicinājums tuvākajos mēnešos, un mēs uzskatām, ka šeit vajadzētu investēt. Esmu arī pārliecināts, ka, ja mums būs eh, vajadzīgais eh, aprīkojums, mēs varēsim sadarboties arī ar savām radniecīgajām aģentūrām, uh, un mēs varēsim nodrošināt pievienoto vērtību un varēsim sniegt arī jūtamu atbalstu tām dalībvalstīm, kam ir vajadzīga palīdzība. Paldies! Lielas paldies! Jūs minējāt resursus. Nu, katrā ziņā arī mēs vēlamies saņemt uh, Frontex pie prezentāciju. Mēs zinām, ka arī Frontex kapacitāte šobrīd jau ir, nu, tā teikt, pilnībā izsmelta. Bet, nu, tagad došu vārdu Frontex pārstāvam Klausam Rosleram. Liels paldies! Labrīt visiem! Kopējais ietvers attiecībā šiem krīzes punktiem un tā īstenošana jau nu pat tika aprakstīt, to darīja komisija, un tāpēc es turpinājumā tikai atkārtošu, ka šo krīzes punktu mērķis nolūks ir piedāvāt platformu es aģentūrām e, iejaukties strauji, integrētā veidā un saskaņā ar savu mandātu, cieši sadarbojoties vienlaicīgi ar beigas uzņemojošajām dalību valstīm un viņu varas iestādēm. Tātad šie krīzes punkti nav nekāds kaut ko aizstājošs elements. Izmantošu turklāt šo iespēju lai pateiktos Lība komitejai par Frontex darbu atbalstīšanu un par visu veidu tālāku attīstību arī attiecībā uz resursiem. Frontex kā operatīvā aģentūra ļoti labi saprot, ka krīzes punkti ir izvietojami pie robežām, tajā, tajos brīžos, kur ir ļoti spēcīgs bēgļu spiediens, un šīs plūsmas ir dažādas, kam ir tāpēc vajadzīgs visaptverošs un daž, dažādu aģentūru ieguldījums. Būtu tikai loģiski, ja tas viss būtu sasaistīts ar Frontex eh, kopēju operāciju īstenojuši. Frontex, Frontex galā jau ir ļoti labi, guvis labas iestrādes gan Grieķijā, gan Itālijā, gan Balkānu valstīs, ņemot vērā, ka tā ir ļoti ilga pieredze, desmit gadi strādājot šajā jomā. Uh, un esam piedāvājuši operatīvu atbalstu šai kontekstā. Tāpēc krīzes punktu pieeja, tā kā mēs to izprotam, piedāvā, ir daļa no Frontex kopējām koordinētajām darbībām šajā jomā, kas notiek pamatoties uz riska analīzi, Eirosur robežu drošības jautājumiem, ietekmes izvērtējumu, un, protams, tas ir daļa no mūsu darbību loka. Uh, Kopējais mērķis, tad, kad Frontex piedāvā atbalstu šo prasi ietvaros, lai īstenotu krīzes punktu izveidi, ir nodrošināt 100%, ir nodrošināt 100% identifikāciju un reģistrāciju attiecībā uz šiem trešo valstu pilsoņiem, kas ierodas pie ES ārējām robežām. Tātad ir vajadzīgs šīs skrīninga komandas, debriefinga komandas, un tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu kopējās operācijās, bet vienlaicīgi uh, Tas ir arī ļoti būtisks, būtisks elements, lai varētu krīzpunktu pie īstenot tieši tā, kā to minēja iepriekš. Esam Itālijā šobrīd nosūtījuši 90 ierēģņus darbam, darbiniekus. Te nerunājam par gaisa apkalpu, par kuģu apkalpēm Poseidonu Grieķijā, 85 ierēģņi Grieķijā darbojas tas ir neskaitot tehniskos līdzekļus, un to starpā Itālijā sešas skrīninga komandas un debrīfiņa komandas, Grieķijā septiņas skrīninga komandas un sešas debrīfiņa komandas. Un mēs šobrīd grasamies kopā ar uzņemošajām dalību valstīm, to varas iestādēm kopīgi plānot to, kā tālāk spēcināt šos resursus, uh, jo ir vajadzīgs nacionālais komandas vadītājs šāda veida komandām, ir vajadzīgs arī nacionāls lēmums par identitātes noteikšanu, un tāpat arī vajadzīgs nacionāls eh, reģistrācijas un pirks nospiedumu noņemšanas procedūras, ko atbalstītu ES aģentūras, un šajā posmā, kad atbalstītu arī Frontex Un mēs nosūtītie darbinieki, nu, liecina par to, ka mēs negrasamies aizstāt kaut kādas dalībvalstu funkcijas, bet ne, mēs vēlamies vienkārši atbalstīt dalībvalstis viņu īstenoties nacionālajos pasākumos. Frontex loma, kā jau teicu, paredzēta, lai palīdzētu īstenot es tiesību aktus, pirmām kārtām attiecībā uz reģistrāciju, e, nacionālo skrīningu, otrām kārtām, lai tiktu identificēti tie cilvēki, kam nepieciešama aizsardzība. Mums turklāt jāatbalsta bal, dalība valsts arī reģistrācijā un pirkstu nospiedumu noņemšanā. Uh, kas nāk pirms patvērumu pieteikuma pieteikšanas. Un turklāt mēs varam piedāvāt palīdzību arī patvēruma pieteikuma procedūras nosa, noslēgumā, kad, piemēram, eh, persona tiek nosūtīta atpakaļ. Bet tam, protams, visam ir nepieciešams skrīnings, tātad pārbauda. Un šī sistēma ir visai plaša, padziļināta Tur tiek eh, skatīts uz to, lai tiktu izdoti ceļojuma dokumenti, lai mēs sazinātos ar trešo valstu vēstniecībām un lai tiktu attiecīgi norganizēts arī e, transports. Grieķijā plānojam kopēju izmēģinājumu projektu ar EULISA par pirkstu nospiedumiem tā, lai mm, spēcinātu šo sistēmu pirkstu nospiedumu noņemšanai. Ja runājam par krīzes punktu sistēmu un to, tās īstenošanu, tad Frontex kopā ar Eiropolē, JASA e un Eirojust ir izstrādājuši sadarbības modeli, un šo modeli īsteno ar tā sauktā reģionālās darba grupas palīdzību, Regional Task Force. Un tas piedāvā kopēju darbības platformu. Pirmā šāda komanda tika izvar, izveidota Katānijā, Sicīlijā. Visas aģentūras šobrīd tur kopīgiem spēkiem darbojas, un jau no 22. jūnija tā tur darbojas šogad. Nu, un, protams, attiecīgās varas iestādes, kā to skaidroja Sīganas kundze, tiek pārstāvētas ar šiem sadarbības ierēģiem. Uh, Frontex piedāvā horizontālu loģistisku un informācijas pārvaldi un IKT pakalpojumus. Un mēs kā pakalpojumu sniedzējot saprotam, ka no pus jūnija mums tur ir jābūt bijušiem klāt, to tā arī ir situācijas apzināšanās, operatīvais atbalsts, riska izvērtēšana. Mums ir arī preses eh, dien, dienas darbinieki tur uz vietas, lai nodrošinātu saziņas pārskatāmību. Šādas Eiropas e, darba grupas veido kopēju platformu, kas ļauj veicināt sadarbību un koordinēšanu starp aģentūrām uz vietas. nu, ek, šīs ekspertu komandas e, ir jākoordinē. Visa šī skrīninga ko, komandas un debriefinga komandu darbs ir jākoordinē. Uh, Tā, eh, un to tad dara attiecīgi aģentūras pārstāvi ESRTF, jeb šajās reģionālajās darba komandās. Un tas nozīmē, ka katra aģentūra, kas tur ir klāt, faktiski veic savu eh, darbību, savā darbības jomā, savā modelī, vai mēs tur runājam par reģistrācijas atbalstu, informācijas ievākšanu, ja varbūt debriefings vai riska analīze vai izmeklēšana ir viņa joma, vai ties, tiesiskā sadarbība. Šādi cieši sadarbojoties, mēs domājam, ka tiks radīts tālākas sinerģijas arī cīņā pret kontrabandistiem un tas ļauj mums atbalstīt izmeklēšanas procesu un kriminālu vajāšanu no attiecībā uz šādu noziegumu pastrādājotājiem, ko līdz šīm īsteno Nacionālās varas iestādes. Eiropas RTF reģionālo darba komandu modelis var tālāk tikt multiplicēts arī Grieķijā. Tur šobrīd uzsāktas sarunas ar ES aģentūrām un vietējām pašvaldībām tieši par šādu modeļu īstenošanu. Frontex uh, koordinācijas birojas un pārējos birojas, kas jau no 2010. gada darbojas, ir turklāt piekritis uzņemt pie sevis šādu RTF grupu Grieķijā, tā lai eh, eksperti varētu tur darboties viņu talpās. Tātad galvenais šķērslis, kas šobrīd identificēts mm, veiksmīgā persona identifikācijā ir cilvēka resursu un tehnisko resursu trūkums, uzņemšanas un aizturēšanas eh, vietās gan Grieķijas kontinentālajā daļā, gan uz salām. Un Frontex, kā jau teicu, šobrīd veids, papildina atbalstu skrīninga procesam, bet ir vajadzīga tālāka sadarbība. Un ir nepieciešams, lai bēgļu uzņemšanas valstis uzņems atbildību par uzņemšanas iespējas veicināšanu, tā lai būtu darba apstākļi šādām, šādiem cilvēku resursiem, sistemātiskam skrīningam un reģistrācijai. Un tad mēs varēsim, piemēram, iespējams jau nākamnedēļ vai pēc pāris dienām pat varēsim uzsākt izmēģinājumu projektu attiecībā uz Eirodak reģistrāciju kopā ar Eulisa un nacionālajām varas iestādēm. Atpakaļ atgriešanas jomām. Te jāatsaucas uz atpakaļ uzņemšanas rīcības plānu. Frontex ir gatavs rīkoties un pārņemt operācijas koordinēšanu es finansētiem projektiem. EU rint e, Eiropas atpakaļ uzņemšanas ierēdnis un atkal atpakaļ uzņemšanas iniciatīva. Visi šie projekti var tikt apkopoti zem Frontex operatīvā koordinācijas eh, paneļa. Uh, un sākotnējā sanāksme tālāk, kas darbības izstrādēja, notiks. Esmu gatavs atbildēt arī uz jautājumiem par atpakaļ uzņemšanas komponenti. Tāpat arī esmu gatavs runāt par Frontex spēcināšanu. Komisija taču ir paziņojusi, ka tā piedāvās Frontex vairāk resursu un jūs pilnīgi noteikti varat uzdot man arī jautājumus par to, uz ko tos vērsīsim, uz ko tos fokusēsim. Paldies! Rozlēr kungs, paldies, ka ievērojat arī jums atvēlētās desmit minūtes, godātie kolēģi. Trīs tālāki runātāji, es redzu, ka visi zā, zālē jau uh, nu, jau, jau pļāpā un tā, un tā tas vienmēr ir, ja ir daudz runātāju, bet, nu, neko nevar darīt, bet vēlēs uzrausīt taču visas aģentūras, lai viņi visi kaut ko pasaka, un tāpēc došu tālāk nākamajiem trim runātājiem vārdu, bet lūkšu viņiem pilnīgi noteikti nepārsniegt desmit minūtes, un ja jums nav vajadzīgs desmit minūtes, tad nevajag par katru cenu tās visas aizpildīt. Jūs eh, arī redzat, ka sākotnējs runātājs saraksts nu, ir jau pagarinājies līdz 21 runātājam, un šķiet, ka es vēl saņemšu papildinājumus pēc brīža, tas nozīmē, ka runātāji būs vēl vairāk, un lai visi varētu izteikties, eh, nu, jums turklāt vēl būs jāatbild uz jautājumiem, eh, izsakieties lūdzu lakoniski, tātad līdz 10 minūtēm. Un vispirms došu vārdu Raušenbacha kungam. Jūs esat uh, Serious and Organized Crime biznesa jomas vadītājs. Uh, Tas ir saistībā ar Eiropolu un pastāstiet, ko tad jūs darīsiet šajos krīzes punktos. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Un es paldies priekšsādātāji. Labrīt, godātie deputāti. Šī bez, šis bezprecedenta bezprecedenta bēgļu skaita pieaugums, migrantu pieaugums, protams, ir novedis pie tā, ka arī e, kriminālās darbības ir apjomā pieaugušas. Eiropa līmenī reģistrētais nozieguma apjoms tiešām ir nu tik augsts kā nekad iepriekš. Esam reģistrējuši vairāk nekā 1400 gadījumus. Esam identificējuši 29 tūkstošus aizdomās turamā, piemēram, cilvēku kontrabandas jomā milzīgas peļņas arī tiek gūtas. Uh, Tas, protams, nozīmē, ka organizētā noziedzība nodarbojas ar to. Viņi izvērtē šīs iespējas un risks viņiem ir ļoti maz. Ļoti daudz no šiem noziedzniekiem ir visai oportunistiski un pirmoreiz nodarbojas ar cilvēku kontrabandu. Viena trešā daļa no viņiem tāpat laikā ir iesaistīti ir citās noziedzīgās darbības, piemēram, narkotika kontrabandā, nelegāla līdzekļu legalizēšanā vai dokumentu viltošanā. Tāpat ir arī plašākie kriminālie sindikāti, kas iesaistīti darbībā, kuros, sastāv, kuros ietilps dažādu tautību pārstāvi. Un tur ir jau krietni izsmalcināta hierarhija. Cita veida novatorisms ietver arī to, ka arvien vairāk tiek izmantoti sociālie plašsaziņas līdzekļi. Tie tiek izmantoti, lai rekrutētu upurus, cilvēku kontrabandu upurus internetā. Upuri, protams, ir lielā mērā riskam pakļauti, un tie ir pakļauti arī cita veida noziegumiem, piemēram, eksploatācijai darba ziņā, te runājam īpaši par nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. Un, nu, un, protams, tas ir kaut kas tāds, kas mums ir jārisina, ko nedrīkstam neņemt vērā. Ir ārkārtīgi plašs apjoms šāda darbība, šādai darbībai. Tas vien jau rada izaicinājumu policijas. Policijas spēki netiek ar to galā daudzās dalību valstīs. Jau ir spēcināta kapacitāte šai jomā arī, kas tas vainagojas panākumiem, bet kopumā jāsaka, viegli nav. Ir ārkārtīgi grūti spēt adekvāti reaģēt uz visiem šiem problēmām kas saistītas ar cilvēku kontrabandu, bet grūti reaģēt arī uz minētajiem ar cilvēku kontrabandu saistītajiem nozie, noziegumiem, tostarp arī šī sabiedrības eh, atmosfēra. Respond, reakcija jābūt līdzvērtīgai visā Eiropas Savienībā, tā ir starptautiska problēma un ir vajadzīga daudz saskaņotāka pārrobežu policijas darbība. Turklāt nepieciešama arī ilgspējīga un līdzsvarota pieeja. Eiropolā izveidojām kopēju operatīvu programmu Mare, jeb Job Mare, tas bija 2015. gada martā, tā rezultātā esam mm, varējuši pievērsties tieši kontrabandistu tīklu apkarošanai vidusjūrā. Tā saistībā esam šeit esam ietvēruši arī Eiropola ekspertus, kas nodarbojas ar cilvēku kontrabandas apkarošanu, nelegālu līdzekļu legalizāciju, dokumentu viltošanu, uh, fabricēšanu, un tāpat arī eksperts, kas strādā ar, ar interneta noziegumiem, jeb organizētas noziedzības darbību internetā, kas šādā veidā, protams, reklamē savus kontrabandu pasākumus. Džobmari jau ir piedāvājuši, sev pierādījis kā ļoti efektīvs mērs un pasākums ar labiem rezultātiem. Šobrīd 13 dalību valstis tajā līdzdarbojas, un šīs dalību valstis ir uh, Eh, iesnieguši 160 jaunus gadījumus eh, šai kontekstā. Ir identificēta 3000 eh, pārstāvi šajos tīklos, ir identificēta aizdomīgi kuģi, ko varbūt, kas varētu tikt izmantot vai ir tikšu izmantoti cilvēku kontrabandai. Turklāt esam arī identificējuši 60 Eh, mājaslapas, kas ir arī attiecīgi slēgtas, kurās tiek, nu, lūk, eh, pievilināti potenciālie upuri šādiem kontrabandas tīkliem. Bet Džapmāra tomēr lielākoties pievēršas tieši dienvidu un dienvidu austrumu maršrutiem. Eiropol savukārt pēdējās nedēļās piedzīvo to, ka problēma ir visā Eiropā un pastiprinātā uzdevumu grupa ir jāizvērš plašumā, un šis džoba māra risināmās problēmas ir aktuālas visā Eiropas Savienībā. Kā iepriekšējais runātājs minēja, mēs tāpat esam arī nosūtījuši resursus uz Katāniju, tātad uz šo Eiropas Savienības reģionālo uh, darba grupu, jeb RTF, esam pastiprināšu sadarbību ar visiem partneriem, lielākoties arī ar Itālijas tiesību sargājošām iestādēm e, un arī partneraģentūrām, kā jau tika minēts. Kopumā pieprasījums pēc Eiropola iesaistīšanās e, arvien pieaug. E, lietu skaits ir, kā jau teicu, milzīgi liels, izmeklēšanas procesi ir visai tādi redzami, pavisam minējuši kaut vai tikai vienu gadījumu, nesen prāva Austrijā. Viņi vēl lūdz mūsu palīdzību, lai gūtu Eiropas mēroga pārskatu pār uzdevumiem, ar ko sastopas Austrijas policija, eh, migrantiem šķērsojot robežu. Tā visa rezultātā Eiropola ir atvērs arī pastāvīgu situāciju centru pavisam nesen. Šis centrs nāk klajā ar ikdienas informatīviem ziņojumiem, izlūkošanas ziņojumiem dalību valstu valdībām par to, kas varētu būt gaidāms turpmākajās stundās, dienās attiecībā uz noziedzību un ar cilvēku tirniecību saistītiem noziegumiem. Situācija nozīmē to, ka mums centieni ir vēl vairāk jāspēcina, ir vajadzīgas starptautiskas sistēmas. Tas nozīmē, ka Džabmārē ir jāpārvērš par jaunu Eiropas migrantu kontrabandas apkarošanas centru, kas ap, ietvertu Eiropola iniciatīvas, piemēram, arī attiecībā uz kibernoziedzību. Jo, protams, ka šie noziegumi pieņēmušies apmēros. Es neesmu izmantojis visas man atvēlētās desmit minūtes, bet ceru, ka varēšu vēlāk atbildēt uz jautājumiem un ceru, ka jums radās priekšstats. Paldies! Of... Liels paldies! Cilvēku uzmanības iespējas samazinās, tāpēc eh, vērams arī komentārus ieturēt īsākus. Tagad pievēršamies atkal Eurochast. Eurojust ir būtiski, kad ir runa par krīzes punktiem, te būs ļoti daudz lietu saistībā ar aizturēšanu, ar eh, repatriēšanu, jābūt arī tiesiskai aizsardzībai, un te Eurojustam arī ir daudz darāmā. Tātad par Eurojust lomu stāstīs Nikolaus Onerakis. Lūdzu, vārds jums par Eiroģijas lomu krīzes punktu kontekstā. Paldies, priekšstādātāji! Liels paldies par jūsu uzaicinājumu. Tā, tā mums ir iespēja Eirožas vārdā izklāstīt par neseno aktivitāti migrantu e, e, kontrabandas jomā. Runājot par krīzes punktiem saistībā ar Eurojust, gribu pastāstīt par Eurojust institīvu nelegālākās imigrācijas apkarošanu. 2015. gada jūnijas sākumā kolēģi iecēla Sirila Komp, Francijas uh, nacionālo pārstāvi uh, par Ereģes kontakta uh, eh, punkta migrācijas jomā pārstāvi. Te ir runa par Eiropas Sanības aģentūrām, par viņu sadarbību, informācijas apmaiņu. Kontaktpunkts arī piedalās ārējās darbībās, lai veicinātu tiesību sargājušo iestāžu sadarbību. 12. decembrī 2014. gadā notika konsultatīvā fóruma secinājumi un tika izstrādāts darbības plāns Eiropas Savienība Eurojust, izveido tematisko grupu par migrantu kontrabandu. Tematiskā grupa vēl nav sākusi savu darbu, taču gaidāms, ka līdz gada beigām tā sāks savu darbu. Ir svarīgi ievākt informāciju neapšaubām, lai apkarot organizētās eh, noziedzības grupējums. Eirodžas apspriež ar EU Nafomed par veidu, kā var sadarboties kontrabandas apkarošanas jomā. 2015. gada jūlijā notika sanāksme starp ES un AFUMED un Eiroģas priekšsēdāju Mišeli Koningu. Tagad mēs e, skatāmies, kā mēs vislabāk un salaicīgāk var sadarboties, ņemot vērā arī mūsu atbilstošos mandātus un juridiskos ietvarus. Ņemot vērā vēl nepieredzētu migrācijas krīzi, kas skar Eiropas Sanības iekšējo drošību un ņemot vērā to, ka ir nepieciešama tiesības sargājušo iestāžu sadarbība, lai izjaukt kontrabandas tīklus. Temats par nelegālo imigrantu kontrabandu jau tika apspries augst līmeņa foruma. To organizēja 12. decembrī Itālijas ģenerāla prokurors. 2015. gadā jūnija sanāksmē tās valsts, kur īpaši skar šis noziegums, uz, uzsver to, ka nelegāla migrantu kontrabanda ir jāskata kā Eiropas Savienības krimināls pārkāpums. Ir gaidām ģenerāla prokuroru sanāksme 11. decembrī šajā gadā to organizēs Luksemburgas ģenerāla prokurors, un šīs sanāksmes temats būs nelegālā migrantu kontrabanda. Runājot par Juridžus līdzdalību krīzes punktu pieejā, vēlos uzsver šādas lietas. Eroģus ļoti labi apzinās, cik svarīgi ir īstenot krīzes punktu pieeju Itālijā un Grieķijā. Uh, Un kopā ar, ar Frontex, EASO, Eiropu, citām Eiropas Savienības aģentūrām, es esmu gatava atbalstīt šādu pieju savu mandātu ietvaros. Eirodžus ir aicināts piedalīties eh, Frontex reģionālajā komandā Katānijā un esam arī piekrituši sniegt apusēju uh, juridisku atbalstu, nodrošināt koordinācijas starp dalībvalstīm, nacionālajām varas iestādēm un arī iesaistot trešās valstis. 2015. gada jūnija beigās Itālijas ārlietu ministrijas paspārnē tika parakstīts saprašanās memorands ar Eroģastu. Tā mērķis ir veicināt sadarbību kontrabats apkarošanas jomā. Pastāvīgi eh, būs eh, pārstāvji uz vietas, lai nodrošinātu, ka atbilstoša informācija tiek uh, nosūtīta tālāk Eirodžis pārstāvjiem. Eirodžis uh, piedalās sarunās ar komisiju izveidot krīzpunkts Grieķijā. Divi uh, prokurori no Pīrejas ir iecelti par pārstāvjiem. Viņi ir labi pazīstami vismaz Grieķijā. Eurojust reālajā laikā saņems informāciju, kas ir jānodod tālāk eh, tiesības sargašai iestādēm un kas ir nepieciešama koordinācijas nodrošināšanai, lai izstrādātu operatīvus instrumentus. Juridiski kontaktpunkti krīzes punktos var eh, nodrošināt arī tādu uh, lietu identificēšanu, kas jau tika izmeklēts citās uh, dalībvalstīs. Eiroģas turpinās atbalstīt uh, dalībvalsts, kas visvairāk saskars ar šo krīzi. Tiks veicināta koordinācija starp atbilstošo dalībvalsts varas iestādēm, izvairoties no jurisdikcijas konfliktiem, un uh, tiks arī nosūtīts atbilstošas izmeklēšanas komandas. Paldies par uzmanību! Liels paldies! Saka priekšsādājs un paldies, ka izteicāties tik kodolieti. Un pēdējais runātājs no, ir no pamatiesība aģentūras Ina Anšārdot Nigarda. Viņa ir um, migrācijas lietu koordinātori. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ka uzaicinājāt man uzstāties šai sanāks, sanāksmai. Hunā, humanās ārkārtas situācijas Eiropas Savienības robežām paredz efektīvu operatīvu sadarbības saistībā ar pamatiesībām. Dalībvalstu īstenotā darbība, institūcija un aģentūra darbība, e, tām jābūt tādām, lai ievērotu principus un tiesības, kas noteikts Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Arī tajos laikos, kad pietrūkst humāno administratīvo resursu. Piespiedu pir, pirkstu nospiedumu ņemšana, brīvības atņemšana, izraidīšana ir e, starp pamatiesību kritiskajiem punktiem, kas eh, ir būtiski arī krīzes punktu kontekstā. Ir arī migranti un eh, cilvēki, kam ir īpaši vajadzīga mm, grupas nepavadīt nepilngadīgie uh, sievietes, kas gaida bērnus, viņi visi tiek pakļaut cilvēktiesību tirzniecībai, fiziskai vardarbībai un eksploatācijai. Bieži vien migrantiem un eh, cilvēkiem, kam nepieciešama aizsardzība, lai sasniegtu Eiropas Savienības eh, drošo teritoriju, neatliek nekas cits, kā pievērsties kontrabandas tīkliem, un viņi par to nebūtu jāso, jāsoda. Ņemot to vērā, pamatiesība aģentūrai ir uzdevums nodrošināt ekspertu atbalstu saistībā ar šo situāciju Eiropas Savienība atbilde uz migrācijas un bēgļu krīzi ir jāpamato uz pamatiesībām, uz eh, nepieciešamību samērīguma un eh, legalitātes principiem nodrošinot ilgspējīgumu. Runājot par krīzes punktiem, ir eh, jāizceļ trīs pamatiesību pro problēmas. Pirmais izaicinājums ir saistīts ar pirksnospiedumu ņemšanu Eroda kontekstā lai uh, piespiedu kārtā paņemt pirksnospiedumu, iespējams, ir uh, jāpārkāp pamatiesības. pamatiesības. Frā pat laban gatavo legālu analīzi, juridisku analīzi un kontrols saraksts par to, kas uh, būtu darāms un kas nebūtu jādara. Tas praktiķiem palīdzēs novilkt robežšķirtni starp pieņemamām un nepieņemamām rīcībām, un tas varētu būt arī pamats darbībai uz robežas. Patvērumu meklētāji vairāk apsvērumu dēļ eh, var nevēlēties sniegt pirkšnospiedumus. Eh, tas var ietekmēt Eirodak datubāzi, taču būtībā tas neietekmē viņu patvērumu meklēšanas eh, pieteikumu. Un šeit ir jāatzīst, ka nerepatriēšanas princips, kas paredz, ka cilvēks, kas saskartos ar vajāšanām, uh, vai kur dzīve tiktu apdraudēta, nedrīkst tik nosūtīts atpakaļ. Tas arī ir saistīts ar nevēlēšanos nodot pirksnospiedumus. Tad ir vēl izaicinājums saistībā ar robežu procedūru vai ātro procedūru. Um, Strasbūrs tiesa nākuši klājā ar spriedumu Kalifa un citu lietā pret Itāliju. Eh, tur ir runa par eh, cilvēku aizturēšanu Lampedūzā un eh, pēc tam uz pietāvotiem kuģiem Palermo ostā, un tad viņi tika repatriēti uz Tunisiju. Tad, kad nelegāli imigranti tika notvērt pie Itālijas krastiem 2011. gadā ar Arābu springa, Arābu pavasara laikā. Šis, šī lieta liecina par to, ka ka nedrīkst pārkāpt uh, kolektīvu izraidīšanu, īstenot kolektīvu izraidīšanu, pārkāpjot cilvēku pamatiesības. Jānodrošina arī atbilstoši tiesību sargājušie pasākumi attiecībā gan uz aizturēšanas note, not, apstākļiem, gan arī uz pašu lēmumu. Eiropas Savienība nesen pieņēma um, rokas grāmata par atgriešanu atpakaļ, un tur ir paredzēts arī mūsu aģentūras ieguldījums, lai nodrošinām pamatiesību ievērošanu. Trešais izņēmums saistīts ar kontrabandas apkarošanu. Tas saistīts arī ar nelegālu ieceļošanu Eiropas Savienībā, ar uh, tranzītu, un arī tas var uh, kaitēt pamatiesību eh, ievērošanai. Protams, eh, krimināli elementi, kas izmanto migrantu bezcerīgo situāciju, ir pelnījuši cienu. Taču nevajadzētu sodīt to cilvēku, kas palīdz eh, līdzjūtības vārdā. Ir cilvēki, kas sniedz mājokli, pārtiku, ceramo ūdeni vai medici, medicīnisku palīdzību. Viņi nebūtu jāsoda Eh, Eiropas Savienības rīcības plānam pret eh, kontrabandu būtu eh, jāvēršas pret kontrabandistiem, nevis pret cilvēkiem, kas palīdz migrantiem. Šie ir tikai trīs piemēri par, par to, cik jūtīga ir pamatiesība situācija migrācijas krīzes kontekstā. Ir aktivitātes, kas ir pakļautas lielam riskības netiks ievēroti jāpatur prātā, ka nedrīkstam aizmirst pamatiesības un līdztekus tam jānodrošina pragmatiski atbildi uz krīzes situāciju. Fra ir sadarbojusies uz Grieķijas-Turcijas robežas un tās darba rezultāts ir uz risinājumu vērs ziņojums, Un aģentūra turpina sadarboties ar Frontexējās un, un Euroģus, lai nodrošinātu pamatiesību ievērošanu, izstrādēt rekomendācijas. Mēs arī sniedzam jaunāko informāciju, lai risinātu pašreizējo migrācijas un bēgļu krīzi. Noslēgumā Eiropas Savienības aģentūra, kas atbildīga par pamatiesībām, ir, sniegt, ir gatava sniegt mūsu ekspertīzi un mūsu ieguldījumu. Paldies! Lielas paldies! Lielas paldies! Un paldies, ka izteicāties tik īsi. Mūsu uh, runātāja saraksts ir tik garš, ka, protams, viņi vēlēsies uzdot jautājumus. Tūlīt pat pāriesim pie jautājumiem. Mums ir ļoti daudz garšrunātājs saraksts. Un jau no paša sākuma Nacionālo parlamentu pārstāvjiem vēlos sacīt, ka gluži gandarīt jūs nebūsiet par to, jo ierobežots uzstāšanās laiks tikai divas minūtes. Katrā ziņā manā valstī divas minūtes ir kas pilnīgi neiespējams. Eh, divu minūšu laikā cilvēki vienkārši iekārtojas savos uh, krēslos, bet nu šeit tas nedarbosies. Roberta Metzola un tad Cecilu Kjangie, bet lūdzu mēģiniet uh, nerunāt ilgāk par divām minūtēm, jo ir veseli 23 runātāji, kas pieteikušies. Tātad vienkārši uzdotiet jautājumus ekspertiem par krīzes punktiem, bet, protams, jūs esat Nacionālo parlamentu pārstāvi. Uh, Sorry, just one second. Mirklītis, saka priekšsēdētājs. Ja vēlaties komentēt pašreizējo situāciju Eiropā, tad jūs arī to varat darīt. Es zinu, ka daži kolēģi gribēs pakomentēt šos jautājumus. Lūdzu klusumu zālē, un tad varēsim pievērt, pievērsties jautājumu un atbilžu kārtu. I understand our rapporteurs don't want to, to start, so... Es saprotu, ka referenti nevēlas sākties, uh, sākt. Es atvainojos, ja izrunāju nepareizi. Biruta Fersait no Lietuvas, lūdzu, jūs būsiet pirmā. Thank you, Please go ahead. Uh, Mr. Chairman. Paldies, saka Vesaitas kundze. Mēs uh, atbalstām vakardienas lēmumu, ko pieņēma ministru padome. Gribētu arī teikt, ka migrācija kā izaicinājums šķeļ sabiedrību. Īstenībā tā šķeļ visu Eiropas Savienību, un tā būs patiešām izturības pārbauda visai Eiropas Savienībai un Eiropas projektam kopumā. Man ir arī jāsaka, ka Lietuva atbalsta šo vispārējo holistisko pieeju. Mēs esam pret migrantu geto, Migrantus vajadzētu sadalīt pa visām 60 eh, pašvaldībām. Jau tagad valdība ir sākusi gatavot pasākumus izglītošanai, nodarbinātībai, sociālajai aizsardzībai un tā tālāk. Es gribētu norādīt uz eh, vairākām problēmām, kas eh, iespējams ah, attiecas uz visām dalībvalstīm. Diemžēl esam jau nokavējuši attiecībā uz konkrētām darbībām. Piemēram, identifikācija, reģistrācija, un obligātā pirktu, pirkstu nospiedumu iegūšana. Eiropas Savienībā jau ir migranti, kas nav uh, izgājuši cauri šīm procedūrām, un ja tā ir, tad uh, kas notiks vēlāk? Nāsim pārliecināta, ka Lietuva un pārējās Baltijas valstis būs uh, galīgais mērķis šiem migrantiem. Galvenais mērķis ir Vācija un Zviedrija. Kas notiks ar šo personu statusu? Vai viņi iegūs tādu pašu statusu? Un pēdējais jautājums. Kā šis sloks attiecībā uz ekonomisko bēgļu atpakaļ nosūtīšanu tiks sadalīts starp dalībvalstīm? Paldies! Es eh, gribēju tikai pieminēt, ka uh, eksperti noteikti eh, atzīmēs tagad jūs jautājumus un beigās viņiem tiks dots vārds, lai viņi varētu atbildēt. Nākamais izteiksies Eiropas parlamenta deputāts Juans Fernando Lopes Aguilārs. Atkal tikai divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs, es teikšos spāņu valodā. Tā kā Eiropas parlamentā esam nolēmuši organizēt šādu veidu starp parlamentārās konferences, mums, protams, ir jādomā arī par Lisabonas līgumu un kompetencēm, kas ar to tika piešķirtas. Protams, mums ir vajadzīga pieredze. Pašlaik Mēs eh, tieši pie tā arī strādājam. Mēs mēģinam atrast mūsu kopējās nostājas, kopējās līnijas eh, Eiropas parlamentā un arī dalībvalstu parlamentos. Mēģināšu izteikties pavisam īsi. Tātad pirmā kārtām mums ir nepieciešamība, ne, nepieciešamība rīkoties, taču tas nav nekas jauns. Mēs jau ilgu laiku ar to saskaramies. Protams, mēs tagad esam krīzes situācijā, taču tā ir arī identitātes krīze, kas eh, liek mums pārdomāt Eiropas Savienības uh, jēdzienu kā tādu un arī mūsu vērtības. Galu galā mums ir jādomā par brīvības, mm, tieslietu un drošības telpu. Un eh, es domāju, ka mēs visi arī esam vienisprātis, ka eh, šīs humanitārās krīzes eh, iespējā mēs nedrīkstam tagad uzsākt militārus vai policijaskus pasākumus. Mēs nevaram uh, celt mūrus ap Eiropas Savienības robežām. Mums ir jārīkojas pavisam ātri, taču mums ir jāpadomā arī par likumdošanas pasākumiem, kas mums ļautu mainīt šo sarešķīto situāciju. Tieši tāpēc vēlos uzdot jautājumu EASO Eiropas patvēruma atbalsta dienestam. Es gribētu zināt, kā eh, šos traģiskos gadījumus, par kuriem mēs dzirdam bēgļiem dodoties uz Eiropas Savienību, mēs varētu novērst. Galu galā Eiropas Savienības tiesības ir novecojušās. Gribu runāt, piemēram, par Dublins regulu. Ko Eiropas komisija ieteiks eh, šī tiesība akta vietā? Pašreizējā procedūra, diemžēl, nedarbojas. Jums ir jāsaprot, ka pašlaik netiek ievērotas humanitārās tiesības un arī starptautiskie līgumi, un arī Dublinas um, regula netiek ievērota. Mums ir jāpārdomā arī uh, piekļuve Eiropas uh, Savienībai tā, lai bēgļi un patvēruma meklētāji varētu drošākā veidā ierasties Eiropā. Liels paldies, Hunhār Karlos! Tagad došu vārdu Kirkos kungam, Eiropas parlamenta pārstāvis. Paldies priekšsādātā. Es teikšos grieķu valodā. Es vēlētos uzdot šādu, šādu jautājumu, redzot, kā bija situācija Grieķijā vasarā. Bija min, e, ministri, kas bija par atvērtām robežām, par jebkādu reģistrācijas trūkumu, tad mēs nonācam pie tādas situācijas, ka desmitiem tūkstošu uh, Um, migrantu devās cauri Grieķijai bez kādas reģistrācijas, un viņiem arī, protams, netiks sniegts ne mājvieta, ne ēdiens. Jautājums, vai jūs nezinājāt, kas notiek, un nevarējāt iejaukties, vai arī zinājāt, Taču problēmas gan birokrātiskā ziņā, gan pārvaldības ziņā bija tik liels, ka nevarējāt palīdzēt, lai nenonāk pie šādas situācijas, jo mēs taču visi tiekam spriesti pēc re rezultātu. Kur ir garantija, ka pēc, visiem, pēc visām analīzēm, pēc visiem jaunajiem spriedumiem, lēmumiem, tomēr nenonāksim atkal tādā situācijā, kādā bija mana valsts vasarā. Paldies! Thank you, Miltos. Next from the... Paldies. Tagad Nacionālo parlamentu pārstāvis Marsiks Sernočs no Čehijas republikas. Vážený pane předsedo, vážení poslanci. Paldies, priekšādātā. Godājumi Eiropas parlamenta deputāti. Zinu, ka pašlaik mēs spriežam par krīzes centriem, bet es gribētu izteikt vispārīgas piezīmes. Esmu Čehijas pilsonis, taču esmu arī eiropietis. Čehijas republika ir moderna, lepna valsts, kas ir pārdzīvojusi smagus totalitārus režīmus, taču esam mācījušies no vēstures. Mēs eh, neesam tādi, kas nepievērš lietām uzmanību. Esam uzņēmuši daudz politisku bēgļu izrādām atbildību. Eiropa vienmēr ir bijusi solidāra, taču tagad eh, neviens nevēlas mums izrādīt solidaritāti. Tūkstošiem migrantu vēlas pārēt pāri robežām, neievērojot uh, robežu valstu likumus. Tie ir simtiem tūkstoši cilvēku, kas varētu iznīcināt Eiropu tās pašreizējā veidolā. Ja mēs šīs migrantu plūsmas uzreiz neapturēsim, mūsu vēsturiski izveidotās sociālās sistēmas tiks sagrautas. Mēs saskarsimies ar organizēto noziedzību, ar teroristu grupējumiem un arī ar veselības apdraudējumiem. Reālais risinājums būtu apturēt migrantu plūsmas, un, ja iespējams, tas ir jādara jau ārpus Eiropas Savienības robežām. Ko dara Eiropa? Lielas valstis vien brīdi pateiks, ka tās nevarēs akceptēt visus sīriešu vēgļus, un tuvākajās nedēļās eh, robežas tiks slēgtas. Mums draud, ka, ja mēs eh, nesadarbosimies, mūs sodīs. No Vācijas mēs redzam, ka tā nav bijusi pietiekami piesardzīga, akceptējot tik daudz sīriešu bēgļu. Mēs norādam kvotas, kas uh, neņem vērā vispārējo sistēmu un neņem vērā to, cik milzīgas migrantu plūsmas dodas Eiropas virzienā. Mēs tagad spriežam par krīzes centriem, taču mēs nespēsim tikt galā ar tik plašām bēgļu plūsmām. Vakar uh, mūsu valsts zaudēja balsojumā. Kāda būs realitāte? Mēs nespēsim tikt galā ar šīm milzīgajām cilvēku plūsmām. Eiropas valstis nesaprot problēmas apmērus. Kāpēc mēs nerisinam šo problēmu pareizajā veidā? Vai tiešām mēs mēģināsim iestāstīt sev šos mm, mēlus, vai tiešām mēs mēģinam būt tik naivi? Galu galā mēs nevēlamies, lai mūsu valstis kļūtu par nepieejamu zonu, kas cieš no dažādiem riskiem, tā skaitā no veselības riskiem. Eiropas Savienībai ir jāstājas pretī šī, šai problēmai. Vajadzētu palīdzēt reģioniem, vajadzētu vērsties pret zvērībām, ko uh, veids islāmskās valsts grupējums. Paldies! Priekšādētājs atgādina visiem runātājiem pieturēties pie divām minūtēm. Nākamais uh, Timotijs Kērkhops, uh, Eiropas parlamenta deputāts. Paldies, priekšādētāji! Domāju, ka mūsu komitejas uh, deputāti zina, ka es vienmēr esmu ticējis, ka uh, Obligāta pieeja nav tā pieeja, kas mums ir vajadzīga. Mums vajadzētu meklēt lielāku sadarbību, mums vajadzētu izmantot mūsu rīcībā esošos resursus. Te es runāju par dalībvalstu resursiem. Protams, ka izaicinājums ir ļoti liels. Man ir trīs jautājumi, uz kuriem es gribētu saņemt atbildes. Pirmam kārtām, gribu zināt, kādi ir galvenie šķēršļi, lai nevarētu ātri apstrādāt eh, to cilvēku pieteikumus, kas ierodas Eiropas Savienībā un kas tiek uzskatīts par akceptējumu laika periodu šādai eh, dokumentu apstrādei un kā mēs šo procesu varētu pātrināt. Daudzi no jums saka, ka Dublinā ir pielikts punkts, bet mēs nevaram Eh, tagad aizmirst par eh, principiem, kas ir iekļauti 51. gada Ženēvas konvencijā. Mums ir jāpieturas pie šiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs ilgtermiņa risinājums, kas garantētu šo principu ievērošanu. Par piekstu nospiedumiem mani pārsteidza izteiktās piezīmes. Īsti nesaprotu šos eh, galvenos iemeslus, kāpēc šāda pieeja tiek noliekta, un es arī nesaprotu, kādas tiesības vai pamatiesības vai cilvēktiesības šeit tiek piesauktas. Galu galā mums ir jā jāievēro šādi principi, mums ir jānodrošina arī uzticēšanās starp dalību valstīm. Tas ir jebkuras sistēmas eh, funkcionēšanas pamatā. Un eh, noslēgumā, vai runātāji uzskata, ka šenes eh, jautājums pašlaik ir monopolizējis politiskās diskusijas. Gal galā šeit ir runa par to, ka mums ir jātiek galā ar pieteikumiem un ar to apstrādi. Uh, un e, šie jautājumi rada ļoti lielu spriedzi pasaulē. Galu galā šie jautājumi ir tikpat svarīgi. Lielas paldies par šiem jautājumiem. Mēs noteikti, ka e, saņemsim arī atbildes, ja vien tiksim galā ar garo runātāju sarakstu. E, vēl viena Eiropas parlamenta deputāte Judīta Sargentīnī, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, man ir divi jautājumi. Pirmais. Roslera kungam no Frontex. Pagājuši piekdiena Pilsonisko brīvību komiteja vienu, viesojās Lampedūzā un uh, bija arī uz Itālijas kara kuģa, kur mēs uh, saņēmām skaidrojumus par meklēšanas operācijām. Tad, tad mēs uh, skatījāmies, ko tieši dara operācija un uh, ko dara Itālijas kara kuģi. Un izrādās, ka uh, zona no Lībijas piekrastes līdz Tritona operācijai īstenībā netiek vispār kontrolēta. Varbūt jūs varētu mums izskaidrot, kas notiek, jo laivas pašlaik eh, tiek glābtas ārpus šīs Tritona zonas, jo viņas vienkārši nespēja iekļūt vairs šajā zonā. Un eh, gribētu saprast īsti, kā šis steps tiek organizēts. Nākamais jautājums Ornerakis kungam par Eh, tad viņš ir no Eirojust eh, Grieķijas pārstāvis. Šīs eh, lielās laivas no Grieķijas salām rada ārkārtīgi lielu slogu. Pie rejas ostā man stāstīja, ka tad, kad ierodas laivas, nav vispār mediķu, nav arī amatpersonu, īstenībā pilnīgi nekas nenotiek un eh, pavisam īsā laikā visi uh, bēgļi izkāp no laivas, 45 minūšu laikā viņi ir pazuduši. Un īstenībā situācija Lampedūzā ir absolūti atšķirīga. Tur ir uh, ANO bēgļi iestādes, tur ir mediķi, tur ir uh, ātrās palīdzības mašīnas, un uzreiz notiek uh, medicīniskas pārbaudes, tik līdz cilvēki ierodas salā. Bet uh, nav iespējams simtiem cilvēku lielu kuģi pieņemt uh, salā, ja nav uz vietas vajadzīgo iestāžu, nav cilvēku, kas viņus varētu uzņemt. Varbūt jūs varētu izskaidrot, kas īsti notiek. Tagad uh, Gargalī Gulies no Ungārijas asamblējas. Köszönöm a szót, elnök úr, és eh, örülök annak, hogy a bizottság ezt... Paldies, priekšādātāji! Mani patiešām iepriecināja tas, ka uh, Eiropas komisija un Eiropas parlaments ir norganizējuši šādu viedokļu apmaiņu, kur var piedalīties eh, Eiropas parlamentu pārstāvji. Ungārija bija pret kvotu sistēmu un nobalsoja pret kvotām. Mēs uzskatām, ka kvotas nevar būt risinājums. Kāpēc? Tāpēc, ka Hronoloģiski vajadzētu nodrošināt, lai pirms kvotu lēmuma tiktu pieņemts cits lēmums. Proti mums ir jāsaprot, kā Eiropa varētu efektīvi kontrolēt savas ārējās robežas. Mēs vēlētos arī paskaidrot, ka pievēršam ļoti daudz uzmanības Schengens līgumam. Tas, mūsuprāt, ir ļoti liela vērtība, jo Schengens līgums ļauj Eiropas Savienības pilsoņiem baudīt pārvietošanās brīvību. Ja mēs nespēsim nosargāt ārējās robežas, cilvēki nevarēs brīvi pārvietoties. Ungārija, organizējot savas robežas apsardzi, vienkārši pilda savus pienākumus saskaņā ar Schengenas līgumu. Esam gatavi izskatīt eh, visus pārējos priekšlikumus, lai spētu saglabāt Schengenas līgumu, taču līdz šim vēl neesam dzirdējuši neko par šādiem pietiekami labiem priekš, priekšlikumiem. 225 eh, tūkstoši ir ieradušies uh, Ungārijā un 173 tūkstoši ir prasījuši patvērumu. Ungārija ir reģistrējusi visus ieradušos cilvēkus, bet pēdējās dienās piedzīvojam ļoti lielas grūtības, jo cilvēku masas ir ļoti lielas. Domāju, ka nevar tagad kritizēt dalībvalstis par to, ka netiek ievēroti kritēriji vai Eiropas Savienībā spēku kā esošie noteikumi. Galu galā vajadzētu sniegt starptautisko palīdzību cilvēkiem, uh, kuriem uz to ir tiesības, taču um, mēs nevaram uh, to izdarīt, ja mums nav vajadzīgo resursu. Paldies! Tagad uh, Ana Gomeša, Eiropas parlamenta deputāte. Um. Gatavojieties, jo būs vēl vairāk bēgļu. Ja jūs esat bijuši valstīs, no kurienes bēgļi nāk, un ja jūs esat redzējuši, kāda apstākļa šajās valstīs, tad jūs noteikti to sapratīsiet. Jūs sapratīsiet, ka būs vēl vairāk gan bēgļu, gan migrantu. Mani jautājumi Markonis kungam. Vai jūs esat eh, dzirdējis, ko es esmu dzirdējis no šī reģiona cilvēkiem, ka eh, kontrabandisti eh, īstenībā iesaista gan narkotiku kontrabandistus, gan arī notiek orgānu izņemšana bēgļiem. Cik daudz kontrabandistu esat noķēruši, arestējuši un tiesājuši? Kāpēc eh, netiek šis jautājums vairāk publiskots? EASO un Frontex pārstāvjiem gribētu jautāt, mums vēl nav šo krīzes centru. Kā nodrošināt, eh, lai cilvēki varētu ierasties drošā veidā. Un šādā veidā mēs varētu arī atņemt eh, darba iespējas kontrabandistiem. Tas īsnībā ir vienīgais veids, tātad nodrošināt eh, drošus ceļus eh, cilvēkiem, kas vēlas ierasties Eiropā. Šķiet, ka dalība valstis par to vispār aizmirst. Kāpēc Eiropas komisija nedomā par to, ka dalību valstīm vajadzētu aktivizēt konsulātu tīklu šajās izcelsmes valstīs un kaimiņu valstīs. Tas nodrošinātu vīzu piešķiršanu, kas ļautu cilvēkiem legāli ierasties Eiropā, proti ar līdmašīnu vai citādā veidā, nevis uh, braukt šajos bīstamajos ceļos. Protams, tas ir būtiski. Tas ir tikpat svarīgi kā pārvietošanas pasākumu tūlītēji uzsākšana. Eiropas komisijai vajadzētu izdarīt spiedienus dalību valstīm, un arī parlaments darīs to pašu. Paldies, Ana! Mata Sigāne no Eiropas komisijas ir teikusi, ka viņai ir jādodas prom. Uh, Viņa jau norādīja uz to sanāksmes sākumā. Zinu, ka jūs gribēsiet dzirdēt eh, viņas atbildes. Viņa tagad labprāt eh, atbildēt, ja jūs ļausiet, un eh, tad viņa dosies prom. Trīs, četras minūtes. Pavisam īsa atbilde. Vai jūs vēlties runāt? Protams, ja deputāti to atļauj. Un pēc tam turpināsim runātājs sarakstu. Lūdzu, Marta, ja jūs vēlties kaut ko īsi pateikt. Thank you very much and, and thank you very much for... Paldies, paldies par jūsu komentāriem un uh, pieminētajiem problēmu punktiem. Man ir jāsakās pavisam īsi. Nāsmu politiķe, tāpēc uh, nekomentēšu politiķu lēmumus un dalību valstu nostāju. Man, kā Eiropas komisijas amatpersonai un arī kā cilvēkam, kas ļoti tic Eiropas projektam, uh, Eh, ir skaidrs, ka mums ir jādara viss, lai īstenotu labu migrācijas politikas projektu, kas eh, tika prezentēts migrācijas darba kārtībā. Ļoti labi, ka jūs eh, savos ievadvārdos uh, par to izteicāties. Mums pie tā vajadzētu atgriezties. Migrācijas darba kārtībā ir struktūrāla visaptveroša pieeja, kur ir iekļauti visi elementi uh, kas eh, mums ir jāveic, ko mēs jau veicam un ko mēs arī eh, veiksim, lai stiprinātu visas jomas, tātad, lai glābtu dzīvības, lai sargātu robežas, lai pienācīgi īstenotu Eiropas patvēruma sistēmu kā arī, lai nodrošinātu sadarbību ar trešajām valstīm. Tāpat šeit runa ir arī par legālu migrāciju. Visi šie aspekti šeit ir ietvērti. Un eh, mēs eh, arī strādājam pie šiem aspektiem un turpināsim sadarboties ar dalībvalstīm. Es pieminēju divas īstenošanas fakotnes, kas ir tagad pātrinātas, lai varētu uh, īstenot uh, mūsu migrācijas darba kārtību. Šeit mēs varēsim ātrāk uzsākt darbības, lai pārvarētu krīzi. Uh, Tieši tāpēc arī e, šis lēmums par pārvietošanu. Nevēlos komentēt, kas slēpjas aiz šī lēmuma. Es ļoti priecājos, ka šis lēmums ir pieņemts, un domāju, ka mūsu pienākums krīzes situācijā ir īstenot šo lēmumu, ir sākt darboties uz vietas. Tieši tāpēc arī šīs dienas sanāksmes temats, krīzes punkti, ir tik svarīgs. Es priecājos, ka šis lēmums ir pieņemts, proti mēs tagad varam iet uz priekšu un īstenot to pēc iespējas ātrāk. Es pieminēšu īstenošanas pakotnī, tāpēc, ka šis jautājums arī šeit parādījās. Tātad attiecības ar trešajām valstīm situācija Rietumbalkānos. Par to mēs domājam Eiropas komisijā un cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos. Tātad Rietumbalkānos ir jāmobilizē vairāk cilvēku, ir eh, dažādas misijas, kas tiek organizētas, ir jāveic arī izvērtēšana, ir jāsniedz humanitārā palīdzība. Uh, Šos jautājumus mēs apspriedīsim augsta līmeņa konferencē, kas tiks organizēta oktobra sākumā. Kā jūs zināt, Ir paredzēts arī Valetas samits, tikšanās Valetā, kur mēs piesaistīsim arī mūsu afrikāņu partnerus, lai turpinātu darbu ar izcelsmes un tranzītu valstīm. Tas tiek darīts lielu reģionālu procesu ietveros, tātad Kartumā, Rabātā. Mēs arī skatām šādus jautājumus migrācijas cēloņi un kā tos novērst uz vietas. Tātad visās frontēs tiek veikta darbība tieši kā ir paredzēts migrācijas darba kārtībā. Šodien mums ir jādomā par to, kā vislabāk un visātrāk īstenot šo lēmumu, kas ļaus mums sākt pārvietot cilvēkus pēc iespējas ātrāk, tad, kad beidzot būs pieņems lēmums par skaitļiem. Tiesa, ka pašreizējā patvēruma sistēmā Dublins regula, kas ir pierādījusi savus trūkumus, arī tiek pārskatīta, un mēs domājam par to, kā rīkoties tālāk. Bet tā ir daļa no kopējās patvēruma sistēmas, tātad te ir runa par cilvēku uzņemšanu. Eiropas parlamenta juridiskajā komitejā jūs uh, ļoti labi pārzinat šos jautājumus, jo jūs piedalījāties pieņemšanā. Daži no šiem pasākumiem stājās spēkā pirms vasaras, tātad tie ir jautājums par pareizu īstenošanu. Viss, ko jūs pieminējāt par pareizajiem reģistrēšanas skrīninga, pirkstu nospiedumu procesiem, lēmumi par uh, pareizo rīcē, rīcību, tātad, ja cilvēks ir patvērumu meklētājs, tad viņam ir jāiet cauri patvērumu procedūrām, ja cilvēks nav kvalificēts, tad viņš ir jāatgriež izcelsmes valstī, un mums ir jāidentificē šī vieta un jāuzsāk atgriešanas procedūra. Mums ir jāskatās arī uz visiem šaubīgajiem gadījumiem, ir jānodrošina, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības. Tas ir mūsu pienākums. Mums ir arī jādomā par viegli ievainojumu cilvēku grupām, par nepilngadīgajiem bezpavadoņiem. Tas viss ir paredzēts arī mūsu rīcības plānā par nepilngadīgajiem. Pavisam īsi. Nepieminēju vēl finanšu atbalstu un ārkārtas pasākumus, kas arī ir paredzēti un par kuriem mēs apspriežamies ar dalību valstīm, ar Itāliju, Grieķiju un tā tālāk, arī ar citām dalību valstīm. Tātad te ir runa par nacionālajām programmām, kur ir paredzētas konkrētas naudas summas konkrētiem pasākumiem. Šeit veicam sarunas ar iestādēm, ar uzņemšanas centriem, mēģinam stiprināt procedūras, mēģinam veicināt brīvprātīgu atgriešanos. Krīzes centri Te ir runa par maksimālo operacionālo sadarbību, minimālā formātā, ko mēs varam nodrošināt, ār, nodrošināt ārkārtas situācijās. Tieši tāpēc mēs tam tagad pievēršam tādu uzmanību. Mēs sadarbojamies ar Itāliju un Grieķiju, lai šie krīzes centri varētu sākt darboties pēc iespējas ātrāk. Jā, jums noteikti būs daudz komentāru, jūs esat komisijas pārstāve, jūs eh, gatavojāt šo plānu. Uh, Bet eh, es jums tagad eh, devu vārdu vienkārši tāpēc, ka mums ir jādodas prom. Mēs eh, negribējām, lai jūs nevarētu vispār atbildēt uz jautājumiem. Bet noteikti, ka būs vēl daudz citu jautājumu, uz kuriem jūs varētu sniegt atbildes. Varbūt, ja jums ir jautājumi tieši komisijai, jūs varbūt varētu atbildēt rakstveidā. Es zinu, ka jums tagad ir jādodas prom. Liels paldies! Lielas paldies par eh, jūsu ieguldījumu. Tagad eh, nākamais runātājs no dalībvalstu parlamenta - Rihards Kols, Latvija. Lūdzu. Thank you, Mr. Chair. I'll... Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu latviski. Kā šodien mēs atskatāmies uz vakardienas pieņemto lēmumu, vairāk kolēģi atzīst, ka pēc šī lēmuma mēs droši varam likt daudz punktus, eh, tad es atsaukšos uz vienu no Eiropas premjerministra paustajiem, kad Viss šī krīze var apdraudēt Eiropas dvēseli. Um, redziet, Eiropai nav viena dvēsele, bet 28 dvēseles, kurai katrai ir savas īpatnības, bet tomēr katra no tām ir kopēji radniecīga. Un līdz ar to šajā procesā ir klāji redzams, ka tiek ignorēts nacionālo valstu uh, vēsturiskās uh, īpatnības, kapacitātes, integrācijas iespējas. Un vakardien, lai arī līdz šim ir vienprātība spēt panākt daudzos jautājumos, mēs redzam, ka ir atšķirīgi viedokļi. Un tas ir jāņem vērā, jo pašreizējā procedūra tomēr nerada sajūtu, ka tas radīs risinājums esošajai krīzē. Un es vēlētos varbūt ne plaši runāt, bet sašaurināt tiešām, ko mums šodien šeit apspriežam, tātad karstie punkti. Uh, tad es vairāk vērstu uzmanību, kādēļ līdz šim netiek apspriests par divpusējo līgumu slēgšanu ar Ziemeļāfrikas valstīm un izve, izveidojot patvērumu meklētāju centrus Ziemeļāfrikas valstīs, tāpat arī jautājums ir par attīstības instrumentiem. Mēs turpinam sniegt Ziemeļāfrikas valstīm šos instrumentus, lai arī pretī mēs neredzam nekādu progresu, vai tas nebūtu arī jāuzdod jautājums, ka nevajadzētu pārskatīt šo attīstības instrumentu politiku un uh, tiešām uh, sniegt palīdzību tām valstīm, kur ir acīm redzams progress, uh, kaut vai, pieņemsim, šīs te migrācijas jautājumos. Un um, otrām kārtām, vai ir līdz šim runāts ar tādām transnacionālām organizācijām kā Magreb valsts savienība, Arābu līga, Āfrikas savienība, kur ir viņas? šajā visā jautājumā. Kurā brīdī uh, viņas parādīsies un arī iesaistīsies aktīvā darbībā, jo pašreiz uh, migrantu krīze uh, tiek ekskluzīvi pasniegt kā Eiropas Savienības problēma. Vismaz globālā līmenī ANO, ģenerāla, uh, ANO drošības uh, padomē mēs redzējām, ka aprīlī uh, par Sīrijas bēgļu jautājumu Krievija, Ķīna balsoja pret, ka tā savā ziņā jau ir uh, uh, kļuvusi par impotentu organizāciju šajā jautājumā, tad kādēļ mēs nerunājam ar mūsu kolēģiem Āfrikas valstīs transnacionālajām organizācijām? Paldies! Thank you very much. Um, Natalie Griesbeck from the MEPs. Paldies, Natālija Grīsbeka, Eiropas parlamenta deputāte. Paldies, priekšādātāji! Paldies, ka organizējāt eh, šo viedokļu apmaiņu starp eh, dalību valstu parlamentu pārstāvjiem un eh, eiroparlamentāriešiem. Protams, šī krīze ir milzīga, un tas ir arī ļoti liels izaicinājums mums, eiropiešiem. Tāpat arī ir jāpasvītro, ka šī viedokļa apmaiņa notiek īstajā laikā. Uh, Tā kā mums nav daudz laika, es gribētu norādīt, ka eh, pagājušajā nedēļā kopā ar Sarneses kundzi mēs bijām eh, Balkānos, un mēs eh, redzējām tūkstošiem, tūkstošiem cilvēku, kas katru dienu mēģina iekļūt dažās valstīs, un arī te ir runa gan par Eiropas Savienības valstīm, gan arī tām valstīm, kas vēl nav Eiropas Savienībā. Tātad, Viņiem visiem galvenais mērķis ir Vācija. Tā kā tuvojas ziema, tad Protams, ka šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, tieši tāpēc mēs arī runājam par krīzes centriem. Šeit ir ārkārtīgi daudz jautājumu, un tāpēc man ir žēl, ka komisijas pārstāve devās prom, bet, kā jau priekšādātājs norādīja, mēs varēsim uzdot savus jautājumus rakstveidā. Es gribētu zināt, kā eh, šo krīzes centru izveidē mēs varētu nodrošināt nepilngadīgo personu uzņemšanu. Es redzēju ļoti daudz jauniešu, kuriem vispār nebija nedz vecāku, nedz eh, kādu citu pavadoņu, un viņi visi bija šajā grūtajā Balkānu ceļā, un eh, viņiem visiem bija vajadzīga palīdzība. Gribētu saņemt precīzu atbildi, kā tiks organizētas procedūras eh, dalība valstīs, lai uzlabotu bērnu un pusauģu uzņemšanu. Te ir runa par bērniem pusauģiem, kuriem nav ģimeņu. Paldies. Paldies, paldies Natālija. Godātie kolēģi, esmu saņēmis 28 pieteikumus uz uzstāšanos. Es domāju, ka būtu tikai loģiski un saprātīgi, ja runātāju sarakstu mēs tagad slēgtu. Ja jūs esat norādījuši, ka vēlties izteikties, tad jūs esat iekļauts sarakstā, jā? Lūkšu visus izturēties disciplinēti ieklausīties kolēģos, jo citādi mums nebūs iespējas dot vārdu visiem. Katrā ziņā 12.30 mums sanāksme jābeidz, un runātājs saraksts līdz ar to ir slēgts, bet nu šķiet, ka pilnīgi visi ir tajā arī iekļauti. Ļoti labi. Nu tad tālāk pārējiem pie nākamā runātāja. Arī viņš ir no nacionālajiem parlamentiem. Armenes Lideika no Lietuvas, lūdzu. Okay, yeah. Merci, monsieur président, euh, chers collègues. Priekšādātāji, paldies, godātie kolēģi. Nu, jāsaka, es eh, franciski netik labi runāju, tāpēc runāšu lietuviski. Godātie kolēģi. Ārkārtīgi priecājos, ka esam nonākuši pie iespējas šādā formātā apspriest bēgļu jautājumu. Tātad klāt ir Nacionālo parlamentu pārstāvi, Eiropas parlamentu pārstāvi. Šī tēma ir svarīga mums visiem. Un tomēr es nedomāju, ka mēs kā politiķi drīkstētu runāt vai ka mums vajadzētu runāt par tehniska rakstura jautājumiem, par tehniskām detaļām par pirkstu nospiedumu ņemšanu, par reģistrāciju un tam līdzīgi. Es domāju, ka šīs uzdevums mums tomēr ir jāuztic speciālistiem un ekspertiem dalībvalstīs. Nu, vienalga, vai mēs runājam par Vācijas, Grieķijas, Itālijas ekspertiem vai vēl kādu cita, citas valsts ekspertiem. Tas ir tehniski rakstura darbs, un tas jāuztic ekspertiem. Mums šeit būtu jārunā par politiskiem jautājumiem un priecājos priekšādātāji, ka jūs nācāt klajā ar domu šo semināru organizēt par tādu tēmu kā visaptvarošiem, holistiski pieeja migrācijai. Runāsim par šo problēmu visā tās kopumā. Es ceru arī, godātie kolēģi, ka jūs man piekritīsiet tajā, ka migrācija ir vienmēr bijis aktuāli, un tas tā nav parādība, kas kaut kad drīzumā izzudīs. Nē, reizēm tas ir aktuālāk, reizēm mazāk aktuāli, apjomi mainās, un šobrīd, protams, esam šobrīd saskāršies ar ļoti plašu migrācijas plūsmu, un tas rada izaicinājumu ikvienai dalību valstī, tostarp arī manējai, bet godātie kolēģi, vienotība, Eiropas vienotība ir tas, kas vajadzīgs šobrīd. Un tad pasakiet man, kurš tad vēlas sašķelt Eiropu? kuram interesē Eiropas Savienības pazemošana? Kuram interesē pierādīt to, ka mēs nespējam tikt galā ar šo uzdevumu? Esmu deputāts no Lietuvas. Un tāpēc domāju, ka ir visai skumji redzēt informāciju plašsaziņas līdzakļos, kur tiek apgalvots, ka Baltijas valstis, eh, tāpat kā Višagradas valstis, neatbalsta solidaritātes principu Eiropas Savienībā. Es gribu uzsvērt, ka viskat, un viskategoriskāk teikt, ka Lietuva vienmēr ir atbalstījusi bēgļu uzņemšanu un vienmēr arī atbalstīs vienotību Eiropā, atbalstot vienota risinājuma meklēšanu šai problēmai. Mums ir jāspēj pretoties šādiem meliem, un ja ir tādas dalība valstis, kas tagad cenšas pretoties šai kopēji iespējami, tad tas ir attiecīgās eh, dalība valsts problēma. Bet vienotība mums ir jāsaglabā. Really es ārkārtīgi atvainojos, ka man jāierobežo uzstāšanās laiks. Es zinu, ka nacionālajos parlamentos tas tā parasti tomēr nenotiek, bet eh, ļoti atvainojos. Es zinu, ka jums noteikti bija daudz vairāk kā sakāma, bet mums tiešām ir ārkārtīgi daudz runātāju. Un tā tad Tālāk Kristīna Vinberga no Eiropas parlamenta. Tackar ordförande och tack för presentationen. Lielas paldies priekšādātāji un paldies arī par prezentācijām visiem klātesošajiem. Nu, nav tā, ka es ticu visam jūs teiktajam, bet mēs labi redzam, kāda ir ES pieeja. Mm, kā tā vēlas atņemt mums suverenitāti. Cik tad bēgļus kopā mēs vispār varam uzņemt? Uh, Un vai mums pašiem nevajadzētu spēt noteikt, cik lielu slogu esam gatavi uzņemties? Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu nākt klajā rekomendācijām, bet nevis kaut kādu uzspiestu um, kvotu skaitu, lūk, šie 120 tūkstoši un tam līdzīgi. Un bēgļu turpmākajos gados būs daudz un vēl vairāk. Nu jā, es arī domāju par šiem krīzes punktiem, jeb hotspots, un šiem 160 tūkstošiem bēgļu, kas tad tiks pārdalīts starp dalību valstīm. Un kas notiks, kad kvotas būs izpildīts? Ko tad jūs teiksiet nākamajam, kas pieteiksies uz patvērumu? Jūs teiksiet, hm, kvotas ir beigušās. Nu, tad mēģiniet vēl pēc brīsniņa. Vai varbūt mēģiniet tad nelegālo ieceļošanas ceļu? Jo zināmā mērā taču mēs viņiem piedāvājam burkānu tādu kā vilinājumu, ja mēs organizējam šādus krīzes punktus, kur viņus uzņemam. Ko tad mēs darīsim tad, kad kvotas būs pilnas? Un, ja tad šie bēgļi tiek nu, piešķirti kādai dalībvalstī, tur viņi uzturs piecus gadus, tur tiek noņemt viņu pirkstu nospiedumu un tā tālāk, kas tālāk. Tad būs eirodak nolīgums, pēc 18 mēnešiem tad taču dati tiek dzēsti, ja varbūt tad kaut kādā citā sestā, sistēmā šie pirkstu nospiedumi tiks iekļaut. Mēs jau dzirdējam, ka tie, kas vēlas, piemēram, doties uz Lietuvu, eh, pēc tam vēlas nokļūt Zviedrijā un nevis palikt Lietuvā. Bet Zviedrijā varbūt kvotas jau būs pilnas, bet skats, ka viņi jau neatteiksies no vēlmes doties uz Zviedriju. Un tā tālāk un tā joprojām. Es nedomāju, ka ilgtermiņā tas viss ir pārdomāts un funkcionēs. Mēs turklāt arī dzirdējām, ka sep 700 tūkstoši ir tas kopējais skaits. Nu, tad miljons bēgļu šogad kopumā. Nu, un tad mums šobrīd runājam tikai par 160 tūkstošiem. Kas notiks ar pārējiem? Kā tie tiks sadalīti? Tie tiks nosūtīti kaut kur citur? Kur? Paldies! Paldies! Un tālāk Nacionālo parlamentu pārstāvim no Rumānijas Anna Berčo. Priekšsēdētāji, paldies! Un liels paldies par šīs sanāksmes noorganizēšanu. Rumānija, protams, apsver pasākumus, kas saistīta ar šo krīzi, un mēs domājam, ka pasākums vajadzētu vērst arī uz simptomiem, uz cēloņiem, kas izraisīs šo krīzi. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt līdzsvarotu pieeju starp solidaritāti un atbildības uzņemšanos. Un šis brīvprātības princips un brīvprātīgās līdalības princips būtu jāsasaist ar solidaritāti. Ja mēs piemērojam solidaritātes principu, tad jāņem vērā reālā situācija un apstākļus, kas pastāv katrā dalību valstī. Iesākumā mums vajadzētu ņemt vērā valsts pieredzi un kapacitāti migrantu integrācijā, kas, protams, ir ļoti īpatnēja un specifiska katrai valstī. Mums jānodrošina tie labākie apstākļi migrantiem. Un tieši šī iemesla dēļ mums arī ļoti labi jāapzinās, jāņem vērā fakts, ka pastāv reāla specifiska situācija katrā dalība valstī, kas saistīta ar migrantu uzņemšanu un integrāciju. Kā jūs zinat, pagājušā nakt Rumānija balsoja pret obligātajām kvotām, jo mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi respektēt brīvprātīgas līdzdalības principu. Tas ir svarīgs princips Eiropas Savienībai, un mēs uz uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai kaut kāda veida aritmētiska aprēķina un skaidru sadalīšana netiktu uzskatīta par krīzes risinājumu. Es turklāt gribu teikt paldies arī Frontex un citām aģentūrām par viņu aktīvo darbību šai laukā. Turklāt gribu pieminēt arī to, ka Rumānija vienmēr ir bijusi avangardā, piedāvājot atbalstu šo aģentoru darbu pildīšanā, kas aktīvi darbojas migrācijas jomā. Mēs esam tie, kas piedāvā ekspertus, cilvēku resursus, kvalificētus cilvēku resursus un tehnoloģijas. Mums nepieciešams pievērst uzmanību drošības riskiem, kas eh, pēdējā laikā ir parādījušies un aktualizējušies, un te īpaši runāja par iespējamo teroristu ieceļošanu Eiropas Savienībā. Svarīgi atcerēties, ka mums jākonsolidēs šī sadarbība starp konkrētām aģentūrām, organizācijām, kas cīnās par organizētu noziedzību, terorismu un cilvēku kontrabandu, un aģentūrām. Tas jādara īpaši dalību valstīs. Es domāju, ka jānošķir patvērumu meklētāji no vienas puses un migranti no otras puses. Gribu jums atgādināt, ka Rumānija de facto ir Schengens mm, dalība valsts. Un tas tāpēc, ka mēs aizsargājam 2700 Eiropas Savienības ārējās robežas. Un tāpēc ir jāpieņem atbilstīgi lēmumi, kas ļautu Rumānijai kļūt par pilntiesīgu Schengen zonas eh, locekli arī uz papīra. Tas ir lēmums, kas jau sen būtu bijis jāpieņem. Sen jau Rumānija bija jākļūst par Eirozonas locekli par Schengens locekli. Tāpat laikā mēs vēlamies, protams, arī pastiprināt sadarbību un daudz vairāk iesaistīties darbā ar citām aģentūrām, kas strādā ar migrācijas jomu. It īpaši te runāja par ANO. Paldies! Lies paldies! Schengen un ANO Domāju, ka saņēmām visu Rumānijas vēlmju sarakstu. Paldies, es atvainojos, ka man nācās arī jums um, saīsināt uzstāšanās laiku, bet tiešām nav īpaši daudz uh, laika. Tālāk Patricija Toja no Eiropas parlamenta. Pavisam īsi priekšādātāji. Gribu teikt paldies visiem runātājiem, paldies viesiem pirmajā panelī. Tiešām viņiem bija daudz kas interesants sakāms. Tas, ko es gribēju teikt, ir saistīts ar jauniešiem. Natālija Grisbek jau runāja par šiem jaunāšiem. Es domāju, ka vairāk jādomā, un par to runājam, runājam arī rezolūcijā, ko Eiropas parlamentā pieņēmām, piemēram, lūk par šiem mazgadīgiem, nepilngadīgiem, bez pavadoņiem. Ir vajadzīgs rīcības plāns, bet ar to nepietiek. Mums ir jāpievērš, jāfokusēs uz šiem jauniešiem, jo tieši šie zēni un meitenes, kas ierodas bez vecākiem, faktiski tiek pakļauti dubultam riskam, eksploatācijas riskam, un tas ir jāzina visām aģentūrām. Un tāpēc tas reālais jautājums, ko gribu uzdot, es nezinu, vai jums būs iespēja pat uz to atbildēt tik īsā laikā laikā. Bet es gribēju vaicāt, eh, nu, piemēram, Nacionālo parlamentu, tāpat kā Čehijas, piemēram, pārstāvim, jūs sakāt, lūk, mums ir zināmā mērā kaut kas jānobloķē šeit, nu, bet kā tad mēs to varam izdarīt? Nu, kā tad mēs stāvēsim pie šīs sienas un, un teiksim, neiet prom, ļausim viņiem tur šķiet pie šīs sienas arī mieru, tas nezinu, es domāju, eh, tas ir briesmīgi. Es dzirdu, šeit tiek runāts par solidaritāti, par to, ka nedrīkst nodot Eiropas vērtības un Eiropas gāru un es ko, bet atgādināšu, ka mums ir arī pamatiesību harta. Pamatiesību harta, ko mēs ierakstījām arī, nu, tā, nu, gandrīz tā kā konstitūcijā. Šīs vērtības ir jāievēro, tās taču ir visas Eiropas Savienības būvas pašā pamatā. Uh, mums, kā 28 dalībvalstīm, 28 dažādām vēsturēm, ir izdevies uzbūvēt šo kopējo ēku, un mēs taču būsim arī tie zaudētāji, kas zaudēs, ja mēs šīs vērtības vairs nespēsim aizstāvēt. Iznāk, ka mēs apšaubām paši savas eiropeiskās vērtības, cietīsim beigās paši. Nu, tas pat nav tāds jautājums, bet es ceru, ka pusdienās es tikšos vēl ar cilvēkiem, nu, tā acis par tāds, un varēšu arī lūgt atbildes uz saviem jautājumiem. Tālāk no Vācijas pār, Nacionālā parlamenta pārstāvja. Paldies, es teikšos vāciski. Lielākais bēgļu skaits atrodas nabadzīgās valstīs. Libānā uz trīs libāniešiem ir viens bēglis. Manā bagātajā Vācijā ir viens bēglis uz simts vāciešiem. Lūk, paskatieties, kādas proporcijas. Nesen biju Grieķijā uz Grieķijas un Maķedonijas robežas un dzirdēju šeit briesmīgas lietas. Te ir runa par mafijas struktūrām. Te ir runa par mafiju, kas bēgļus ceļā uz šīs sauzemes eh, zaļās robežas, jo citu iebraukšanas iespēju nav, tātad eh, viņiem ir jāizvēl šie nelegālie ceļi, viņi šeit tiek eh, dažādi, viņiem tiek uzbrukts, viņi tiek izvarot un tā tālāk. Gribētu zināt, vai Eiropol kaut ko zina par šiem pārkāpumiem. Arī uz šīs robežas nebija nevienas starptautiskas organizācijas. Bija tikai Medicines Sans Frontier, tātad mediķi bez robežām, kas tur strādāja. Uh, Ja viņa nebūtu, tad īstenībā šeit ir runa par eh, tūkstošiem uh, cilvēku, kas uh, saņem atbalstu tikai no Grieķijas varas iestādēm. Tad to pašu var redzēt arī Maķedonijā, arī Serbijā, kaut gan Serbijā šī struktūra ir daudz labāka. Ir ļoti būtiski uh, arī saprast, ka ir daudz Eiropas iedzīvotāju, kas sniedz atbalstu bēgļiem. Viss sliktākā situācija, ko es pieredzēju, bija stacijā Ungārijā. Kaut ko tam līdzīgu iepriekš nebiju redzējusi. Pati esmu strādājusi ANO bēgļu komisariātā, esmu redzējusi briesmīgas lietas Grieķijā, bēgļu uzņemšanas vietās, bet Ungārijas stacijā neesmu redzējusi tik daudz bērnu un zīdaiņu vienkopus kā tur. Nevienas starptautiskas organizācijas nebija klāt. Uzdod savu jautājumu, kas tur īsti notika vai kas tur notiek. Tur bija tikai kāda neliela Ungārijas eh, nevalstiskā organizācija, kas nodrošināja ūdeni un pārtiku. Bet eh, medicīnas pakalpojumus sniedza kāda vācu medicīnas studente. Nu, redzēja arī varbūt Maltas eh, pārstāvis, bet tas arī ir viss. Neredzēja nevienu politiķi bija daži duči žurnālistu, viņi visi bija sašutumā, un viņi nesaprata, ka Eiropas centrā kaut kas tāds vispār ir iespējams. Viņi visi jautāja, kur ir palikušas cilvēktiesības, vai tiešām neviens vairs neatceras par cilvēktiesību konvencijām, zem kurām mēs visi esam parakstījušies. Viens eh, tikai īsts vārds eh, - Ženēvas protokols. Paldies! Again, very sorry to draw such uh, comment. Ārkārtīgi atvainojos, ka man nāks pielikt punktu arī šādiem komentāriem. Bet, nu jā, visiem ir ko teikt. Tālāk vēl viens pārstāvis. Salvatore Prokliezi. Grazie, prezidente, jo. Priekšādātāji, paldies. Pogliezes kungs saka. Ārkārtīgi priecājos, ka vakar vakarā izdevās pieņemt lēmumu padomē par vēl 120 tūkstošu bērgļu sadalu. Es domāju, ka varēja izdarīt arī vairāk, bet domāju, tas tik un tā ir svarīgs solis ceļā uz priekšu. Eiropa beigu beigās tomēr ir pamodusies un sapratusi, ka bēgļi ir jāuzņem. Bet, kā jau es teicu, Lība komiteja iepriekš mums ir jādara vēl daudz, kas vairāk pa, attiecībā uz repatriāciju eh, tiem cilvēkiem, kas nav bēgļi, kas ne, neizpilda, kas neatbilst starptautiskās aizsardzības nodrošināšanas nosacījumiem, kas ir ekonomiskie migranti. Mm, tikai 40% no tiem, kas neatbilst ša, šim statusam, tiek repatriēti. Tāda vismaz ir data Eiropai šeit ir jārīkojas. Tā arī nedrīkst atstāt dalību valstis savā ziņā, nepalīdzot tām Un tāpēc es gribētu lūgt klātesošajām aģentūrām izstāstīt, kāda ir viņu loma repatriācijas procesā un kādu lomu varētu spēlēt, kas attiecas uz drošo valstu sarakstu. Es nezinu, vai tas ir tas pats labākais veids, kā risināt šo lietu, kā teica Markonīkungs, bet es domāju, ka būtu arī jāpātrina šie dokumentu apstrādes un izskatīšanas laika. Itālijas gadījumā tie ir septiņi mēneši, lai varētu pabeigt patvērumu pieprasījumu izskatīšanu, un tad, nu, piemet, pielieciet klāt vēl 22 gadus, kas pēc tam parastajās tiesās ir apelācijas procedūra. Nu, tad man jādomā, ko Itālijas valdība dara, lai samazinātu šīs, šos procedūras laikus, un tas noteikti ir jādara. Paldies. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk no Polijas. Aleksandrs Poģie priekšādātājs atvainojas par izrunāšanu un tulka nemaz nesaprot, kā izrunāt šo uzvārdu. Priekšādātāji saka Poķiekungs. Paldies, ka esat norganizējuši šo konferenci. Un ceru, jūs turklāt arī pēc pāris mēnešiem organizēt nākamo konferenci vai ne te, un tie, daudz tāpat kā man tautieši, arī man ļoti interesē šīs tēmas. Uh, ļaujot man tāpat laikā tomēr izteikties poliski. Chciałbym przypomnieć. Paldies tātad, dāmas un kungi. Gribētu it visiem klāsošiem atgādināt, ka Polija 21. gadsimta sākuma gados pieņēma vairāk kā 100 tūkstošu bēgļu no Čečenijas. Neviena cita valsts mums toreiz nepalīdzēja šos bēgļus pieņemot. Saka to tikai tāpēc, lai parādītu, ka mēs piedalāmies solidaritātes principu īstenošanā reālu bēgļu uzņemšanas gadījumā. Pavisam nesen. Vēl pirms uzsākās runas par kvotām, mēs turklāt pieņēmām arī pārsimt eh, Sīrijas bēgļu Viņi netika pēc tam pārvietoti vai ievietot kaut kādās bēgļu nometnēs, nē, viņi tika uzņemti privātu personu mājās, par viņiem rūpējās, par viņiem rūpējās to starp arī baznīca. Un visi šie bēgļi pēc tam kaut kur pagais. Devās prom. Nu, un tad, ja mēs runājam, nu tā, skaidru un gaiši, skaidriem vārdiem, uh, Tad visi tie, kas ierodas šeit un apgalvo, ka ir bēgļi, viņi nebūtu nav bēgļi. Domāju, ka tā nav taisnība. Es, protams, neapšaubu to, ko saka paneļa runātāji. Sakot, ka lūk, šīs koordinācijas centieni ir pareizajā virzienā, jā, tam es piekrītu. Bet vai nav, nesam jau ārkārtīgi aizkavējušies ar šo reakciju? Kur tad bija šie krīzes centri tajā brīdī, kad bēgļi viļņiem vien ieplūda Ungārijā? Tagad tā nāk tāda reaktīva darbība, bet mums taču vajadzēja jau profilaktiski rīkoties. Līdz šim es neesmu dzirdējis nevārda, kas būtu teiks par to, kā risināt problēmu tā saknē, pašos pamatos. Markonis kungs, jūs diezgan strikti izteicāties nu, attiecībā uz Ungāriju, bet vai tad Ungārija ir atbildīga par ilgtermiņa politiku no Beļģijas, Francijas un Nīderlandes puses? kas ir uzņēmušas pāris miljonu nu, islam ticības piekritēju, kā Un tā viņi arī savus politikas veido. Viņiem, protams, ir tais, tiesības to darīt, bet varbūt citās sabiedrībās ir citādi uzskati par savas valsts un nācijas nākotne. Cita vīzija. Ir daudz tādu sabiedrību, kas ir pieradušas pie tā, ka musulmaņi dzīvo turpat viņu starpā un tā tālāk, bet ko tad mēs darīsim, piemēram, ar Turciju? jo nav nekādu šaubu, un es domāju, ka šeit telpā kāds šaubās, ka, ka turki ir tie, kas faktiski ir izraisījuši visas šīs bēgļu plūsmas uz Eiropu. Caur, caur Turciju nāk šīs plūsmas. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Udo Voits. Jā, danke, prezident. Paldies, priekšsēdētāji! Morais kungs sākumā arī teica, ka šodien mēs redzēsim, vai mūsu patvēruma sistēma ir tiešām funkcionējoša. Un e, pēc visa tā, ko es esmu dzirdējis, šķiet, ka šādas funkcionējošas patvēruma sistēmas nav. Mums nav nec savarātīga kvotu regulējuma, nec mēs arī esam spējīgi aizsargāt Eiropas Savienības ārējās robežas. Tāpat arī mēs nespējam īstenot atpakaļ nosūtīšanu. Mēs nevaram šeit runāt par vienotu sistēmu. Uh, 30% no cilvēkiem tiek tikai nosūtīti atpakaļ, un tas nozīmē, ka visa šī patvēruma sistēma vienkārši nedarbojas. Mēs uzklausījām ar Konis kungu, kurš teica, ka Dublina ir mirusi. Un viņš arī paziņoja, ka Itālija vēlas visiem palīdzēt. Uh, Nu, šķiet, ka tas ir tāds kā populistisks izteikums, un šādi aplausi, diemžēl, neizskanēja pēc Eiropola teiktā. Tāpat arī Ungārija. Ungārija tiek kritizēta. Mm, daudzi kolēģi aplaudēja, um, uzklausot šos izteikumus, bet īsnībā Ungārija vienkārši ievēro to, kas ir paredzēts Dublinas regulā. Uh, bet neskatoties uz to, Ungārija tiek kritizēta. Domāju, ka uh, eh, Mecels kundzes strateģiskais ziņojums ir jāgatavo tā, lai tur būtu iekļauti tiešām strateģiski apsvērumi. Mums ir jādomā par to, ko mēs varētu darīt, lai nākotnē šīs bēgļu plūsmas uh, tiktu apstādinātas. Ir eh, jānodrošina arī Eiropas atbalsts uh, tām valstīm, kur šie bēgļi ir nokļuvuši, un šis atbalsts ir jānovirzē tam, lai cilvēki atgrieztos savās valstīs, lai viņiem būtu kaut kādas cerības, kas saistītās ar savu, savu izcelsmes valsti. Paldies! Tālāk Nacionālo pārstāvis, pārstāvis Ledisent Mēru no Itālijas lūdzu. Thank you, President. Priekšādā tā paldies, runāšu itāliski. Lielas paldies! Paldies, ka norganizējāt šis, šo sanāksmi ar mērķi rast tādu holistisku, visaptverošu pieeju migrācijai. Gribu uzsvērt vienu faktu, respektīvi, mēs nerad to arī aizmirstam, tas ir jautājums par migrācijas parādību kā tādu un šo nodalījumu starp ekonomikas migrantiem no vienas puses un tad bēgļiem no kara. Uh, un patvērumu meklētājiem. Nu, nav jau tā, ka mēs varam šo parādību apturēt kaut kādā veidā. Nē, šī parādība varbūt ir mainījusies, un tā arī maina Eiropu. Tā ir parādība, kas faktiski maina ēras, bet punktu pielikt tam mēs nevaram. Tāpēc vienīgais, ko mēs varam, ir izstrādāt kaut kādu nākotnes vīziju, radīt instrumentus, atbildes uz jautājumiem, kas rodas tā, lai mēs tūlīt pat varam rēģēt uz krīzes situācijām. Un tad, protams, vajadzīga arī ilgtermiņa e, politika, jo nevaram šai parādībai pielikt punktu nē, bet varam mēģināt to kaut kādā veidā pārvaldīt, eh, labāk uzraudzīt un nu, tā tālāk. Un te ir vajadzīga sadarbības starp Eiropas Savienību un dalību valstīm, kopēja migrācijas politika, kopēja bēgļu uzņemšanas politika. Eh, Iepriekšēji runātāji jau uzsvēra to, cik, eh, ka bija daudz jautājumu, daudz, uzsvēra daudz jautājumus, ko es kā pati gribēju uzdot. Nu, piemēram, šis jautājums par nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad tam visam līdzināk vēl viens aspekts, respektīvi šis laika jautājums, reakcija uz pieprasījuma iesniegšanu, šī reakcija uz parādību, kas ir tik ļoti visa milzīga šobrīd, reakcija jābūt daudz ātrākai, jābūt tūlītēja reakcijas iespējai. Nu, lūk, arī iespēja identificēt šos cilvēkus, reģistrēt viņus. Un daudz ātrāk jāizskata arī patvērumu pieprasījumi ja runājam par šīm pieprasījuma izskatīšanas procedūrām, tad tās ir pārlieku garas. Mēs burtiski mm, nu, pa, uzliekam tādu kā stignu, kā kauna zīmi tiem, kas tad tikmēr mīt šais valstīs, kamēr mm, viņu pieprasījums tiek izskatīts. Tas gandrīz tāpat kā šie kontrabandisti, viņi arī nodara pārstiem šiem cilvēkiem. Un tad viņi ierod šeit pie mums, uz mūsu zemes, mūsu teritorijā, un mēs vienalga viņiem negribam palīdzēt. Viņi tiek eksploatēti tālāk, um, viņiem tiek uzspiesti šīs apelācijas procedūras, un diez viņi zina, kas. Es atbalstu vienlīdzību un nediskrimināciju. Mums uh, Parīzē nesen Eiropas padomas ietvaros bija plašas diskusijas par šiem jautājumiem. Un mēs domājam par to, vai vispār ir pareizi no šādā veidā sadalīt kaut kādās A un B klasēs šos bēgļus, kaut kāda labāki bēgļi un sliktāka bēgļi. Tāpat arī neesmu droša, ka šis drošo izcelsmes zemju saraksts ir kaut kāds labs risinājums problēmai. Mums nevajadzētu bēgļus šeit šķirot. Un tad, jā, attīstības politika, mums vajadzētu to izvērst eh, mītne zemē. Es domāju, ka Eiropas Savienībai tas ir jādara. Paldies! Paldies tālāk parlament, Eiropas parlamenta vārdā Halahaukungs. Priekšādātā paldies. Kopējs saraksts ar drošām valstīm Eiropas Savienībā attiecībā uz šīm mītnezemē ir labs solis pareizā virzienā, bet ar to nepietiks. Nu, piemēram, tāda gadījuma kā Irāka un Somālija. Tas ir ļoti būtisks bēgļu izcelsmes valstis. Nu, vismaz nu, turiens ierodas bēgļi uz manu valsti patvēruma meklētāja atzīšanas eh, rādītājs bēgļiem no šīm valstīm ir atšķirīgs valstīs. Ar atsevišķām valstīm ir noslēgta, piemēram, repatriācijas līguma, ar citām nē. Un tie ir tie iemesli, kāpēc tik ļoti daudz migranti dodas caur dra, da, vairākām drošajām valstīm, neiesniedzot neka, pietie, patvērumu pieprasījumus. Šāda veida dažādība ir ļoti problemātiska arī tad, kad runājam par bēgļu pārvietošanas mehānismu. Ja ir kāds patvērumu pieprasītājs, piemēram, no Somālijas vai Irākas, Grieķijā vai Itālijā ieradies, un tad, kad mēs viņu pārvietojam uz citu dalību valsti, vai tad tiks ņemts vērā? ka šī iespēja, ka viņš tiks atzīts par tādu, kam pienāks patvērums, ja šis pieprasījums tiks noraidīts, būs atkarīgs no tā, kurā valstī tad tiks apstrādāt šis patvērumu pieprasījums. Un jautājums ir par to, vai mēs varam pārvietot šos cilvēkus Eiropas Savienībā, nenonākot pie kaut kādiem vienotiem kritērijiem par to, kā interpretēt eh, šos nosacījumus un tos piemērot. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk no Melnkalnes Julijana Đuriskovića. Gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo, učesnici... Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. I odbora za ljudska prava i slobode u kojem sam zamjenica predsjednika. Nav pieejams tulkojums. Gora nije u velikoj mjeri izložena trenutnim... Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, nav pieejams tulkot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 Uh, virzīties tālāk pēc citu runātāju. Es pie jums vēl atgriezīšos, ja piekrītat. Tagad Lorenzo Fontana, Eiropas parlamenta deputāta vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu daži jautājumi. ar šo procedūru varētu būt problēmas. Pirmais jautājums attiec pārvietošanu. Pat laban mēs ikdienas dzirdam, ka ir tik daudz cilvēku, kas pa jūras ceļiem vai pa autoceļiem grib doties uz kādu konkrētu valsti, Zviedriju vai Vāciju. Man rodas jautājums, kurš tad šiem cilvēkiem pateiks, ka tā vietā viņiem jādodas uz Portugāli, Itāliju kas e, notiks, ja šie cilvēki nevēlas doties uz tām valstīm? Un kā ir ar identifikāciju, ka šie cilvēki ierodas? Es nesaprotu, kāpēc ir tik ļoti grūti viņus identificēt. Acīm redzot, cilvēki nevēlas tikt identificēti, bet ja tā ir, tad viņiem ir kaut kas slēpjams. Citādi es nesaprotu, kāda ir viņa motivācija dodoties prom no kara, uh, ka viņi nevēlas eh, parādīt savu identitātes karti vai eh, neļaujas, ka viņiem noņem pirkšnospiedumus. Ja viņi var tikt identificēti, tad uh, viņi varētu mierīgi doties Eiropā, bet ja viņi nevēlas tikt identificēti, kāpēc lai mēs tā darītu? Bet kā ir ar cilvēkiem, kas nav bēgļi? Kāda procedūra ir tāda? Es dzirdēju kaut ko pieminam, taču tur vienalga nav skaidrs. Kādas procedūras Eiropas aģentūras vēlas īstenot, lai nosūtītu atpakaļ tos cilvēkus, kas nav bēgļi, jo tas tiešām ir ļoti svarīgi, jo līdz šim nebija īsti skaidrs, kāda šās, šīs procedūras ir, ir. Es uzskatu, ka bēgļu plūsma, kuru tagad novērojam, vispār tādai nevajadzētu būt, taču ja tādai nevajadzētu būt, tad skaidrs, ka mums viņa problēma, šo cilvēku problēmu jārisina uz vietas. Jārisina tā problēma, kuru, kuras dēļ viņi dodas prom. Mums jāsaprot, ko darīt ar šiem kariem. Jā, mēs runājam par ārkārtas situāciju, bet nekad nerunājam par cēloņiem, no kā ir šīs ārkārtas situācijas. Paldies. Tu lidošu vārdu Montenegro kundzei, taču vispirms vēl Čanesākins. Sorry. Thank you, Chairman. I've been in Calais a number... Paldies, priekšsēdētājs. Es biju Calais vairāk kārt, eh, pirms divām nedēļām arī biju ar BBC. Un tur bija cilvēku tiesība industrija, kas tur sēdēja un atklāt teica, ka viņi aicina migrants nebūt par ekonomiskiem migrantiem. Bet es viņus esmu redzējis, es zinu, ka viņi ir ekonomiski migranti. Viņiem tik teiks, ka viņiem jābūt ir patē, eh, patvērumu meklētājiem, un viņiem uh, tiek iemācīts, kā to pateikt. Daudz migranti ir patiesībā krimināli elementi, un es gribētu zināt, kāpēc viņi netiek arestēti. Mēs neīstenojam Dublīnas konvenciju, jo patiesībā viņi nelegāli ierodas Eiropas Savienībā, uh, Eh, viņi eh, izmanto tuneli, viņi eh, kāpj pāri žogiem un, un lauž iekšā kravas automobiļos. Kāpēc mēs nearestējam, neaizturam un nesūtām prom šos cilvēkus? Tas būtu spēcīgs uh, signāls tām valstīm, no kurām viņi dodas. Uh, ne, nedodieties šeit, ja šurpie jūs esat tikai ekonomiski migranti. Un tas pilnīgi cita patvērumu koncepcija. Simtiem gadu mana valsts ir bijis lepna uz to, ka tā uzņem bēgļus, bet patiesībā šī migrantu krīze, kuru jūs nerisināt, patiesībā tikai grauj bēgļa koncepciju. Paldies. Došu vēl vārdu Melnkalnes runātājai. Runātāji no Melnkalnes, ja mums ir pieejami tūki, kas tūko no. no Melnkalnas valodas. Viņa runās horvātu valodā. Labi, vai mums ir pieejami tūki, kas tūko no horvātu valodas? Labi, tad lūdzu. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo, učesnici današnjeg sastanka. Zadvojstvo mi je da vas... Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, esmu priecīga, ka varu jūs sveikt Melkalnes parlamentu vārdā cilvēktiesību komitejas vārdā. Es tur esmu priekšstādātāja vietniece. Melnkalni neskar migrācijas plūsmu pat laban. Mums ir agrīnā brīdinājuma sistēma, tad, ja krīze izplatīsies arī mūsu virzienā, migrācijas ceļi iekļauj Maķedoniju un Serbiju, taču, ja būs izmaiņas, tad bēgļi varētu doties arī uz Melnkalni. Melnkalni gatavojas, lai spētu sniegt atbildi, eh, reaģēt tad, kad migranti būs mūsu teritorijā. Tāpēc mēs šeit esam. esam. Desmitajā eh, migrācijas reģionālās konferences fórumā, kas norisinājās Skopjē, Melnkalne kļuva par šīs organizācijas vadītāju pēc Maķedonijas Pēdējo 25 gadu laikā mūsu valstī esam uzņēmuši daudzus bēgļus. Tās bija sekas no bijušās Dienvidslāvijas Balkānu kara. 1995. gadā mums bija apmēram 40 tūkstoši mm, cilvēku pārvietoto personu, tā bija ceturtdaļa no mūsu uh, iedzīvotāju skaita. Kopš tā laika Melnkalni ir e, īstenojis ievērojams soļus uz priekšu, un tas iziet no 2020. gada rezolūcijas Melnkalne. Ir e, gatava arī piedalīties pārvietošanas procedūrā, tad, ja ir šīs pārvietotās personas. 2006. gadā mēs pieņemām likumu kas tam veltīts. Mēs arī izveidojam patvērumu biroju. Tas nodarbojas ar patvērumu pieteikumiem, apstrādā šos pieteikumus un tad arī e, piešķir identitātes dokumentus un ceļojumu dokumentus tiem cilvēkiem, kas tos pieprasa. Šis birojs sniedz informāciju par izcelsmes valsti un pieņem lēmumu par šiem cilvēkiem nepieciešamo aizsardzību. Ja ir uh, īstenota apelācijas procedūra, tad ir arī atsevišķa organizācija, kas nodarbojas ar šiem pieprasījumiem. Melnkalnē mēs uzskatām, ka ir nepieciešams uzlabot iekšēji pārvietoto personu un bēgļu situāciju. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs, un es atvainojos, ka uzreiz jums nebija iespējas teikties. Īpaši vēlos pateikties dalību valstu parlamentu deputātiem, kas ļoti disciplinēti ievēroja viņu uzstāšanās laiku. Paldies jums par to. Šis ir sarežģīts temats. Paldies par jūsu ieguldījumu un paldies arī ar parlamenta deputātiem, maniem kolēģiem, visiem, kas izteicās īsi kodolīgi. Milzīgs paldies! Šarmēna Hilī ir mūsu viešņa komisi, no komisijas. Līdz ar to viņi arī var atbildēt uz, uz, uz jūsu jautājumiem, ko uzdevāt komisija. Tātad tūlīt padošu vārdu cilvēkiem šeit tribīnēs. Tātad eh, trīs minūtes paredzētas jūsu atbildēji. Dažkārt pilnīgi neatbilstošs laiks eh, uzdotajiem jautājumiem, bet nu, mums ir arī pēcpusdienā jāstrādā un ir noslogot darba kārtībā. Tātad Martu Saiganu Eiropas komisijas vārdā aizstāja cits kolēģis un lūdzu atbildiet uz konkrētiem jautājumiem. Tātad Šarmen Hilī no komisijas. Lūdzu, mēģiniet identificēt tos jautājumus, par kuriem ir runa. Ja kolēģiem ir iespējas, ka komisija nav atbildējusi uz jautājumu, tad lūdzu norādiet man to. Paldies, sākšu no jautājuma, kas bija par krīzes centriem par to, kur šāda krīzes centra tiktu izvietot un kā tas tiek noteikts. Krīzes centrs ir operatīvs eh, jēdziens, tas tātad eh, atkarīgs no dalībvalsts pieprasījuma. Tad mēs palīdzam tur, kur dalībvalsts mūs lūdz pamīdz, palīdzēt. Īpaši pasākums bija attiecībā uz Ungāriju, pat labāk mēs pielīdz, palīdzam Itālijai un Grieķijai. Komisija piedāvāja Ungārijai izveidot krīzes punktu pie ārējās robežas. Tagad Ungārija par to spriež. Tas ir reaktīvs pasākums, kā mans direktors jau skaidroja, tas ir ārkārtas pasākums. Jā, tas ir reaktīvs pasākums saskaņā ar definīciju, lai risinātu konkrēto krīzi, taču tas nenozīmē to, ka mēs nevarētu strādāt pie kā cita. Piemēram, mēs strādājam pie mājā izklāstītās migrācijas darba kārtības, tā ilg par ilgtermiņu runājumu. Tātad eh, izstrādēm arī mm, bija jautājums par to, ka nav vienādi, vienādi kritēriji patvērumu pieprasīšanai un arī atpakaļ nosūtīšanai, ka netiek eh, pietiekoši cilvēki sūtīti atpakaļ, kas ir tikai ekonomiski imigranti, līdz ar to grauj bēgļu jēdzienu. Eh, Tiesība akti par patvērumu daudzi no tiem stājās spēkā tikai tagad. Tie tiek īstenoti, Eh, tas darbs nav skatāms ilgtermiņā, mēs sadarbojas ar dalību valstīm arī ilgtermiņā strādāsim pie tā. Pastāv harmonizēšana Eiropas patvērums sistēmā. Runājot par to, ka netiek nosūtīta atpakaļ eh, ekonomisko bēgļu, vai tas grauj patvērumu? Jā, arī mēs šo jautājumu izskatām, un tāpēc mēs esam izstrādājuši rīcības plānu atpakaļ nosūtīšanai. Uh, atpakaļ nosūtīšanas programma ir paredzēta, lai stiprinātu šo aspektu, jo patiesībā mēs nevēlamies, lai tie, kas ir īstani bēgļi, kam tiešām nepieciešama aizsardzība, ciestu tāpēc, ka netiek pietiekoši risināta atpakaļ nosūtīšanas problēma. Vēl bija jautājums par to, kurš cilvēkiem paziņos, ka viņam jādodas uz kādu dalībās, kur viņi patiesībā nevēlas doties. Jā. Ja? Par šo jautājumu arī mēs domājam. Taču varbūt jautājums būtu jāuzdod citādi. Tad, kad cilvēkiem ir iespēja pārvietoties, varbūt tad jautājums viņiem būtu jāuzdod nevis, kur viņi vēlas doties, bet gan piedāvāt viņiem uh, konkrēto valsti un pastāstīt viņiem, kas viņus sagaida tajā valstī, kas viņiem var tur būt noderīgs. To mēs arī apspriedām pārvietošanas seminārā pirmdien. Te ir pamats bažām, bet, protams, par to mums ir pavisam skaidri jāapzinās, ka patvērumu meklētājam nevar būt izvēle par to, kurp doties. Man šķiet, esmu atbildējis uz jautājumiem, kas tika uzdot komisija priekšsēdētājs. Uh, došu iespēju atbildēt visiem, un tad, ja kolēģi vēl kaut ko vēlas norādīt, tad lai viņi to norāda. Mario Markone, lūdzu. Sī, grazie, prezidenti. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām vēlos no visas sirds jums pateikties dalību valstu parlamentu pārstāvjiem un Eiropas parlamentu deputātiem. Paldies, ka devāt man šo iespēju, ļoti īpašo iespēju uzklausīt dažādos viedokļus, uzzināt, kādas ir dažādās problēmas. Biju arī priecīgs, ka varēju uzzināt par tām jomām, kur neesam skaidri izteikušies. Protams, ir vesela virkne jautājumu, uz visiem nevarēšu atbildēt, taču vispirms vēlos atklāti uzrunāt Ungārijas, Čehijas un arī Vācijas, Polijas Eiropas parlamenta deputāts tiem un Nacionāla parlamenta deputātiem, tiem, kas uzskatīja, ka es runāju pretrunīgi vai ka es apšaubīju viņu valsts politiku. Te es pavisam atklāti varu teikt, ka es esmu valsts uh, amatpersonu. Es nesāktu strīdēšanos ar citu valstu politiķiem. Es piekrītu manam prezidentam, kurš teica, ka pie eh, žoga ciešanas nevar vienkārši pārtraukt. Es, tic, es piekrītu, ka ir nepieciešama kopīga Eiropas patvēruma sistēma. Es piekrītu komisijas darba gaitai, ka mums nepieciešami šie krīzes punkti, bet krīzes punkts ir tikai iespējas sadarboties ar Eurojust, uh, Frontex un citām aģentūrām. Es varu apstiprināt, ka Tur procesi jau ir sākušies. Protams, ka jūs varat uh, uzrunāt aģentūras paši, braukt uz turienu, skatīties, kā norit darbs. Jūs esat gaidīti ne tikai Eiropas delegācijas, bet arī Ziemeļamerikas un Āzijas delegācijas. Jūs varat paskatīties, ko mēs tur darām priekšsēdētāji, tika uzdot konkrēti jautājumi par nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. Itālija ir viena no valstīm, kuru vismagāk skar šī problēma. Mēs es, es, esam galamērķis bērniem no Ēģiptes, viņi rodas bez uh, pavadoņiem. Tie nevienmēr ir ļoti mazi bērni, no 8, 9, 10 gadus veci, taču parasti te runa par eh, pusauģiem 14 līdz 17 gadu vecumā. Itālija ir pieņēmusi lēmumu nesūtīt atpakaļ nevienu no šiem nepilngadīgajiem bez pavadoņa, jo mēs uzskatām, ka viņi ir neaizsargāta sabiedrības grupa. Dažās citās valstīs ir citāda pieeja. Mēs esam izveidojuši sistēmu um, nepilngadīgo bezpavadoņu uzņemšanai. Mēs uzskatām, ka mūsu sistēmas parauga praksa ir tā, ka šo sistēmu atmūsu pašvaldības, un tad ir arī sistēma reģionāla līmenī. 2014. gadā bija ļoti grūts brīdis, kad ieradās ļoti daudzi nepilngadīgie vai jaunieši. Mēs nebijām sagatavojušies šādai parādībai. Un vēl viena lieta - jautājums par identificēšanu nu, nevar atteikties no identitātes karšu došanas. Mēs mēģinām šo problēmu risināt mūsu pašu līmenī. Mēs skatāmies uz šo varas nesamērīgu izmantošanu no dažu cilvēku puses, kas būtībā sāk kara darbību. Mēs atbalstām komisijas nostāju attiecībā uz identificēšanu. Protams, visi ir jāidentificē, tur nekāda izņēma nav paredzēta reģistrēšanās visiem. Bet šī ir otra medaļas puse. Pārvietošanā ir iespēja, kā pārliecināt šos migrantus, ka viņiem ir jāidentificējas. to var īstenot uzņemšanas centrā, vai varbūt, eh, ja cilvēkam pastāv iespēja apvienoties ar savu ģimenes vai ģimenes locekļiem, tad, eh, protams, viņi interesēs parādīt šo identitātes karti. Kā jūs teicu, piekdien bija eh, gadījumi ar sievietēm no Eritrejas, kas uh, tika pārliecināts, ka viņām jāidentificējas vakar ārkārtas iekšliet ministru pārdome, padomē Alfāno kungs ministrs sacīja, ka viņš ir civilierēdnis. Pēc dažām dienām 3. oktobrī apritēs uh, otrā gada diena kopš 360 uh, cilvēki noslīg pie Lampedūras krastiem. Un mēs pie, pieprasām vairāk solidaritātes, vairāk atbalsts no Eiropas. Mēs toreiz vēlējāmies, lai tiktu izstrādāt kopīga pieeja migrācijas problēmai toreiz pirms tiem gadiem. Tad 700 cilvēki gāja bojā, tad 800 cilvēki gāja bojā. Uh, kad pie Lībijas krastiem nogrima kuģis. Tad bija cilvēki, kas gāja bojā Austrijā, kravas automobīļa, kravas nodalījumā, un tad arī bija vēl foto ar Ailanu Kurdi bērnu no Kobāni, kas noslīg pie Bodrums krastiem. Un tad arī daudz uh, foto ar cilvēkiem, kas nogrimuši pie Lībijas krastiem, kad tikko kuģis ir devies ceļā. Tātad to visu nevar ignorēt. Astotajā oktobrī tiks organizēta jauna iekšlietu ministru sanāksme, kur būs runa par atpakaļ nosūtīšanu mēs nevaram gaidīt vēl divus gadus. Es ceru, ka šī lieta tiks risināta tagad, jo nav, ja nav vienošanās par atpakaļ nosūtīšanas politiku vai par pārvietošanas politiku, tad tā vienkārši būs izgāšanās, kaut arī vakar esam spēruši svarīgo soli vakar, bet ja vienošanās par citām lietām nebūs, tad nebūs sveikums. Paldies. Thank you again, Chair. And, uh... Žāns Piers. Šembrī. Lielas paldies deputātiem par šo ļoti interesanto viedokļu apmaiņu. Mēģināšu izteikties pavisam īsi. Runāšu galvenokārt par pārvietošanu un uh, kā tas varētu darboties. Domāju, ka šeit varu pateikt uh, pāris ideju, tāpēc, ka mēs bijām ļoti iesaistīti mm, pirmā pilēta projekta izvērtēšanā. Mums bija Rīmas projekts, kas bija pirmais uh, pilota projekts, kur uh, bijām iesaistīti dažādās darbībās. Uzskatu, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt tādus kā salīdzināšanas pasākumus, lai šis projekts būtu veiksmīgs. Mēs uzskatām, ka ir jānodrošina pietiekama laba informācija un arī integrācija. Šie pasākumi ir būtiski, lai projekti izdotos. Tāpat mums ir jārīkojas ātri. Nevaram gaidīt, ka cilvēki būs pacietīgi un gaidīs, līdz visi šie pasākumi būs pabeigti. Tas, mūsuprāt, arī ir būtiski, lai projekts būtu izdevies. Daži runāja arī par ekonomiskajiem bēgļiem. Šķiet, ka tas bija Atkinsons, kas, Atkinsons kundze, kas par to runāja. Tieši tāpēc arī patvēruma eh, centrā mēs esam iesaistīti dažādās aktivitātēs, kas ir saistītas ar izcelsmes valstu izvērtēšanu. Es eh, negribētu teikt, ka eh, visi ir jāuzskata par vienādiem, bet gribētu teikt, ka katrs pieteikums ir jāizvērtē atsevišķi. Ja mēs paskatāmies uz Rietumbalkāniem, Balkāniem, Tas ir reģions, kas piesaista mūsu uzmanību pašreizējā brīdī, un tas ir otrais lielākais cilvēku skaits, ko mēs šeit varam novēr novērot. Tātad cilvēki šeit iesniedz pieteikumus patvērumam. 2015. gadā tie jau ir vairāk nekā 150 tūkstoši, kamēr atsiešanas rādītāji ir pietuvinās nulē. Protams, ka katrs pieteikums ir jāizskata individuāli, taču uh, procedūru varbūt varētu pātrināt. Šādā veidā mēs varētu arī atvieglot patvērumu sistēmu, padarīt to elastīgāku. Šeit es varu atbildēt arī Eiropas parlamenta deputātam Kirchhopam. Viņš runāja par uh, procesu un kāpēc šis process aizņem tik daudz laika, kāpēc eh, ir eh, tik daudz neatrisinātu lietu. Šie lielie skaitļi saistās ar eh, šīm neizskatītajām lietām, kas vienkārši krājas kaudzītē, par kuru es runāju sākumā. Tie ir 700 tūkstoši lietu, un 36% no šīm lietām ir vecāks par sešiem mēnešiem. Protams, ja mums būtu drošo valstu saraksts, tad mēs varētu tikt galā ar problēmām, kuras tikko eh, tika aprakstītas. Pēdējais. Gribētu uzsvērt eh, komisijas eh, komentārus par krīzes centriem. Mēs varam rīkoties tikai vienojoties ar uh, uzturēšanās valsts pārstāvjiem. Tātad mēs nevaram neko darīt, ja uh, Eh, uzturēšanās valsts nav izteikusi savus komentārus. Zinu, ka bez Itālijas un Grieķijas ir arī citas valstis, kur ir daudz bēgļu. Mēs ļoti labprāt palīdzētu, bet mums vispirms ir jāsagaida aicinājums no šīs valsts puses. Eh, tagad eh, Frontex pārstāvis. Roslērkungs. Liels paldies par interesantajiem komentāriem un jautājumiem. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos eh, dalību valstu iestādēm par eh, darbiniekiem un eh, tehniskiem līdzekļiem, kas tiek ieguldīti Frontex operācijās. Es gribētu atbildēt uz jautājumiem, kas tika tieši uzdoti Frontex. Pirmais ir saistībā starp glābšanas operācijām vidusjūrā un Triton operāciju, kā notiek šī sadarbība. Pirmām kārtām Ehm, apvienotās operācijas Triton mērķis ir robežkontrole un gatavība sniegt eh, glābšanas eh, operācijas, tad, tad eh, tā ir ātras reaģēšanas operācija. Triton apmēra ir 140 jūras jūdzes no Itālijas, un šī operācija beidzas 60 jūras jūdzes no Liebijas ziemeļiem. Uh, Un mēs nevaram doties tālāk eh, drošības apstākļu dēļ. Mēs arī nevarētu iegūt atļaujas lidošanai šajā teritorijā. 90% no glābšanas operācijām notiek ārpus eh, šīs teritorijas, tās notiek vairākus dienvidiem. Tas notiek tāpēc, ka mūsu modes operandi ir izmantota satelīta telefonus, lai mēs varētu sazināties ar jūras eh, glābšanas centru Itālijā. Uh, Tātad mēs varam izteikt lūgumu glābšanai, tad mēs eh, saņemam uh, atbildes eh, no šīm iestādēm, un jebkurā gadījumā mums ir jādod savus ieguldījums. Robežu kontrole uz brīdi tiek apstādināta, Frontex arī dod savu ieguldījumu šādās glābšanas operācijās, un mūsu ieguldījums ir 30% katrā glābšanas operācijā. Tātad Frontex eh, resursi tad šeit tiek iesaistīti 30% apmērā katrā operācijā. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 35 tūkstoši personu ir izglābti pateicoties eh, Frontex eh, koordinētajiem līdzekļiem. Otrs jautājums attiecas uz to, kā rīkoties ar migrantiem, kas ierodas kaut kur ārpus šiem krīzes punktiem. Mēs liekam uzsvaru uz skrīningu Un šis skrīnings ir vajadzīgs, lai izvairītos no eh, nepareizas identitātes, tātad, tad, kad personas uzdod eh, nepareizu nacionalitāti. Mēs eh, nodrošinam šādas apvienotas operācijas, un skrīnings ir mm, integrēts elements visās mūsu operācijās. Tad, tad tas notiek gan Itālijā, Ungārijā, Spānijā, Grieķijā, Bulgārijā. Attiecībā uz jūras operācijām šī lielā operatīvās darbības zona ietver drošos punktus, tāpat arī uzņemšanas punktus. Šeit eh, tiek uzņemti cilvēki, ko ir izglābušas citas institūcijas, eh, NVO vai tirzniecības kuģi tiek izveidoti izkāpšanas centri, un mēs mēģinām nodrošināt sadarbību tā, lai e, personu uzņemšana notiktu tur, kur ir šie uzņemšanas centri un e, skrīninga komandas. Trešais jautājums bija par uh, aģentūru lomu atpakaļ nosūtīšanā, repatriācijā. Es varu šeit papildināt EASO kolēģi teikto. Nevaram strādāt, ja nav bijusi vienošanās ar konkrētajām dalībvalstīm. Attiecībā uz repatriāciju mēs nevaram šeit izvērtēt šos atgriešanas lēmumus pēc satura. Mums ir jādomā par ceļošanas dokumentu iegūšanu un, ja runa par kopīgām operācijām, tad 2015. gadā Frontex aģentūra organizēja 60 eh, šādas atgriešanas operācijas. Bet, protams, tas viss ir atkarīgs no tā, vai dalību valstu varas iestādes ir pieņēmušas attiecīgos atpakaļ nosūtīšanas lēmumus un vai tās ir centušās ar mums sadarboties, lai organizētu šo atpakaļ nosūtīšanu. Mēs, protams, visu to varam pātrināt, bet mēs to varam darīt eh, tikai un vienīgi sadarbojoties ar dalību valstīm, kas pieņem atpakaļ nosūtīšanas lēmumu. Paldies! Paldies, eh, kolēģis, atvainojos, ka es jūs steidzinu. Tagad uh, eh, Mihāls Raušenbachs no Eiropola. Paldies, priekšādētāji! Sekoja līdz diskusijām un šķiet, ka uh, Eiropolam tieši tika uzdots viens jautājums, un tas attiecās uz vardarbību. Mūsu kopīgajā uh, operacionālajā komandā Mare esam izveidojuši agrīnās brīdināšanas mehānismu, kur ietveros mēs informējam visas dalību valstis un partnerus par saistītajiem noziegumiem. Šī mehānisma ietveros ļoti agrīnos posmos mēs ziņojam arī par vardarbību pret migrantiem un bēgļiem. Pašlaik monitoringa centrā, par kuru es stāstīju agrāk, šādu informāciju mēs sniedzam katru dienu. Paldies! Tika uzdots vismaz viens jautājums Eirojust pārstāvim Nikolaus Ornerakis, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Lielas paldies par jūsu jautājumu par migrantu uzņemšanu Grieķijā. Saskaņā ar savu mandātu Eirojust risina tikai uh, tiesisko sadarbību krimināllietās. Tieši tāpēc arī Eirojust neiesaistās uh, migrantu uzņemšanā karstajos punktos. Protams, mēs spēlējam nozīmīgu lomu šajos krīzes punktos, bet uh, tikai tādā gadījumā, ja tiek uzsākta izmeklēšana vai uh, vajāšanas procedūras. Lielas paldies par uzaicinājumu piedalīties un par interesantajām diskusijām. Uh, Pēdējā Anna Šarlote Naigarda no pamatiesība aģentūras. Paldies! Vispirms gribētu runāt par pirkstu nospiedumiem, tika uzdots par to jautājums. Saskaņā ar patērvām procedūru direktīvu uh, patērvām pieteicējiem ir jāsadarbojas ar varas iestādēm. Šī pati direktīva paredz, ka personai, kas atsakās no pirkstu citu nospiedumu nodošanas Eirodak eh, ir jāpiemēro pātrinātās eh, robežu kontrols procedūras. Un, ja mēs šeit atgriežamies pie pieprasījuma izskatīšanas pēc satura, eh, pirkstu nospiedumu nodošana Eirodak netiek uzskatīta par pietiekami svarīgu informāciju. Protams, tiek piemērots arī uh, atpakaļ nenosūtīšanas princips. Mēs uh, vispār neapspriestos par pirkstu nospiedumiem, ja uh, cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga aizsardzība, būtu legāli veidi, kā ierasties Eiropā un viņiem nevajadzētu izmantot kontrabandistus. Ilgtermiņā mums uh, vajadzētu paplašināt dažādas legālas eh, opcijas, kā iekļūt Eiropā. Tātad eh, dažāda humanitāra uzņemšana, eh, ģimeņu atkal apvienošana, humanitārās vīzas, ir arī dažādas imigrācijas sistēmas studentiem un pētniekiem, šādas procedūras jau pastāv. Mēs varētu, piemēram, izmantot šādas iespējas un varētu arī paplašināt imigrantu kategorijas. Mans pēdējais punkts attiecas uz uh, nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. Vairāk runātāji izteicās par uh, šo cilvēku kategoriju un par pasākumiem un atbalsta struktūrām, kas būtu jāievieš, lai uh, šos um, bērnus mēs pasargātu no tālākas eksploatācijas un ļaunprātīgas izmantošanas Eiropas teritorijā. Paldies! Kolēģi, līdz ar to šī sanāksmes daļa ir noslēgusies. Protams, šeit ir runa par referentēm un viņu ziņojumu. Man ir pāris paziņojumu. Cecīla Kienge un Ro Roberta Metzola gatavos secinājumus par šo sanāksmi, un viņas to darīs eh, pēc eh, nākamās daļas. Es šeit gribētu sirsnīgi pateikties ekspertiem, kas mums veltīja savu laiku. Krīzes centri ir viens no prioritārajiem jautājumiem, par kuriem mēs vēlamies saņemt informāciju. Uh, Es gribētu pateikties arī visu Eiropas parlamenta deputātu vārdā, kas eh, nevarēs eh, ierasties uz šis pēcpusdienas sanāksmi. Mums ir ļoti svarīgi apspriesties ar dalību valstu pārstāvjiem. Eh, jūsu delegāciju darbinieki var ierasties uz EASO informācijas centru, un šī informācijas sesija notiks no 13.13 .13, no 14.30 ASP 3G3 telpā. Liels paldies, eh, kolēģi! 28 kolēģi šodien izteicās, un mēs to patiešām augstu novērtējam. Uh, labu apetīti pusdienās, un tiksimies atkal pēcpusdienā!